Mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir nos travaux. Ņemie kolēģi, sāksim darbu. Mums ir šās dienas sanāksme, kas um, notiks tātad šodien no rīta un šodien pēcpusdienā. Un starp šā rīta sanāksmu un šās pēcpusdienas sanāksmu mums būs koordinātors sanāksme, kas notiks šajā pašā telpā no 14. līdz 15. Un koordinātoru um, sanāksmes darba kārtība ir pavisam īsta, tā tiks izdalīta koordinātoriem pavisam drīz, pēc dažām minūtēm. Mēs arī šorīt balsosim Un šo pēcpusdienu ļoti nozīmīgs notikums. Mēs tiksimies ar komisāru Levandovski. Tas būs no 15. līdz 16. aizslēgtām durvīm. Un tad turpināsim kopā ar viņu no 16. līdz 16.30. Padarot mūsu sanāksmi pieejamu publikai. Kas attiecas uz pārējo darbu kārtību, tad mūsu sanāksme tiek translēta internetā. Mēs turpināsim darbu rīt, bet citādā sastāvā. Tātad mums būs starpinstitucionālā konference par daudzgadu finanšu plānu otrā šāda veida konference. Pirmā notika pagājušā gada oktobrī, otrā notiks rīt. To kopīgi organizē parlaments, budžeta komiteja un Dānijas prezidentūra, un mēs esam uzaicinājuši 27 valdību pārstāvis un visu nacionālo parlamentu pārstāvis, lai ikvienam būtu iespēja izteikties par to, ko viņš sagaida no uh, Eiropas Savienības budžetu turpmākajiem septiņiem gadiem un arī eh, par to, kā būtu jāfinansē mm, budžets turpmāko septiņu gadu laikā. Jūs esat iepazinušies ar darba kārtības projektu. Man jāprecizē, ka vienojoties ar koordinatoriem, ar referentiem, sestais, astotais, 11., 13. un 15. punkts tiks atlikts uz 29. marta sanāksmi. Un mēs neizskatīsim arī 22. Uh, punktu. Ja komentāru nav, tad uzskatīsim šo darbu kārtību par pieņemtu. Otrais punkts priekšsēdētāja paziņojuma. Tas jau ir kopu ņūs. Trešais punkts. Es jau pieminēju rītdienas konferenci. Vēl daži vārdi par kādu citu konferenci, kas notiek vakar un aizvakar Kopenhāgenā. Pēc uh, Dānijas parlamenta folketinga uzaicinājuma Un šī parlamenta finanšu komitejas eh, priekšsēdā ir uzaicinājusi savus kolēģus no finanšu kom budžeta un ekonomikas komitejām no 27 7 dalību valstu eh, parlamentiem. Vice priekšsēdētājs Stolojan kungs bija ieradies no ekonomikas komitejas. Uh, un es pārstāvēju arī budžetu komiteju. Šī konference notika divas dienas, es tajā piedalījos pirmajā dienā, kur tika runāts par Eiropas Savienības budžetu un nākamo daudzgadu finanšu plānu. Notika ļoti interesants diskusijas par jaunajiem pašu resursiem, proti uh, eh, darījumu nodokli un izdevumu kategorijām kas būtu jāfinansē tātad jaunajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Šī sanāksme kalpoja par tādu kā sagatavošanos mūsu rītdienas konferencei. Un tad, kad mēs būsim noslēguši visu šīs starp parlamentu konferences, mums būs jārisina jautājums par to, kā mēs organizēsim savu darbu, kāds būs mūsu darba grafiks, lai nebūtu tā, ka uh, Um, ar dažu nedēļu intervālu mēs uzaicinām tos pašus uh, parlamentu pārstāvis uh, diskutēt uh, par tiem pašiem jautājumiem tikai citādā sastāvā. Mēs um, skaidri esam um, šobrīd pārgājuši no situācijas, kur nebija pilnīgi nekāda dialoga ar nacionālajiem parlamentiem, uz tādu situāciju, kur šis dialogs šobrīd ir ļoti intensīvs, un mums būs jācenšas organizēt situ šo situāciju kopumā, eh, protams, notikuma attīstība ir pozitīva. Es nezinu, vai Dānijas prezidentūra šorīt ir pārstāvēta, bet es pateicos Dānijas prezidentūrai par to, kā Dānijas valdība un Folketings pilda savus pienākumus šīs prezidentūras laikā pavisam eiropiskā un pavisam konstruktīvā gaisotnē. Un Rīt mēs uzsāksim savu darbu, to iesāks Šulc kungs un Barozo kungs, un tāpat arī Tornīgi Šmitas kundze, eh, prezidentūras pārstāv mūsu bijusī kolēģi. Trešais punkts, tātad protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 28. februārī. Ja nekādu iebildumu nav, ja tāda netiks saņemta līdz šās dienas sanāksmes beigām, tad uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu. Tagad mēs tiksim iepazīstināti ar prezentāciju, kas nav mūsu šodienas darba kārtībā, bet kur esam paredzējuši apskatīt šodien. Proti, mēs tiksim iepazīstināti ar pētījumu, kur mēs pasūtījām. À ah, eh, des spécialistes. Kur mēs pasūtījām speciālistiem? par ārpolitikas kontroli no Nacionālā parlamenta puses un Eiropas parlamenta puses. Kā mēs varam um, savstarpēji salīdzināt šīs kontrols, kādus secinājumus mēs no tā varam izdarīt? Lūdzu, ievērojiet klusumu zālē. Tad, tad es veicu Ņēnskī kundzi, bet šķiet, ka šodien jūsu uzvārds ir Salato. Nē, nē, nav nekāda problēma. Tātad kolēģi bija atbildīgi par šī pētījuma uzraudzīšanu. Un e, runa ir par centieniem panākt visaptvarošāku, strateģiskāku un izmaksiņā izdevīgāku Eiropas Savienības ārpolitiku. To veica Džulija Smita un arī Ariel Hafa. Šīs abas kundzes ir ieradušās, pateicos viņām par to. Nedēļšķi, vai jūs vēlētos teikt dažus ievadvārdus? Lūdzu, jums vārds. Paldies. Priekšēdētājs vēlētos pateikties pētniekiem par interesanto darbu pie šī jautājuma Pētījums ir ticis sagatavots ļoti piemērotā brīdī, jo sākot no šodienas mēs runāsim par jaunajām regulām, finanšu instrumentiem ārējai rīcībai. Un pirmo reizi notiks diskusijas arī par eh, jauno finanšu ietvaru Lisabonas līguma ietvaros, kas eh, paredz jaunu institucionālo ietvaru ārējai rīcībai, tā skaitā izveidojot Eiropas eh, Savienības ārējās rīcības dienestu. Šīs ir pirmās sektoriālās regulas, eh, kas izmantos ehm, tos iegums, kurus mēs varam eh, iegūt no pašreizējās finanšu regulas. Bieži vien šajā komitejā mēs runājām par to, kā samazināt izmaksas, savilkt jostas ciešāk, bet mēs runājam arī par koordināciju, integrāciju, e efektivitāti un Eiropas līmeņu pievienoto vērtību. bet es eh, domāju, ka mēs neesam vēl pietiekami izmantojuši sinerģiju iespējas. Sinerģijas vispirms nenozīmē nebeidzam eh, kompetenšu paplašināšanu. Mums ir nepieciešams racionalizēt mūsu operacionālos mērķus, koncentrēties uz rezultātiem un e, veikt centienus, lai panākt pēc iespējas lielāku efektu ar esošiem resursiem. Mēs um, nebūtu nepārkāpjam nacionālās kompetences. Paraugieties uz uh, jau uh, noritošo uh, sadarbību, uh, kas notiek ārlietās, izmantojot kopīgus resursus un izmantojot daudzpusējas un divpusējas līgumas dalībvalstu starpā. Kāpēc mēs nevarētu to panākt arī Eiropas Savienības ietvarā? Ja mums ir kopējs e, Eiropas Savienības interesi, tad mēs varam sagaidīt tikpat vienotas uh, intereses arī ārpolitikā. Kopīgā programma ir pirmais solis šajā virzienā. Tātad um, mums jau ir pieejams pētījums, kas pierāda to, ka ir iespējams panākt sinerģiju, piemēram, uh, palīdzības attīstībai jomā, aizsardzības diplomātijas jomā un um, konsultāciju jomā. Vispirms jau Eiropas Savienībai Savienība ir uh, līderis krīžu pārvaldības un miera uzturēšanas jomā. Mums ir jācenšas uh, būt vadošajiem, uh, tiekot galā ar pasaules mēroga izaicinājumiem. Un visbeidzot, mūsu loma Eiropas parlamentā ir radīt informāciju par um, pašreizējo ārējo pieeju, lai izmantotu potenciālās sinerģijas iespējas un aicinātu valstis sadarboties ārpus jau tradicionālajām aliansēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, referents. Paldies, referents, kundze. Došu vārdu jūsu pētījumu prezentācijai. Paldies. Ņenskas kundzei par eh, lieliskiem ievadvārdiem. Un šeit ir izklāstīts, kāpēc ziņojums ir sagatavots, kāpēc tagad. Un tagad dažos vārdus, ko mēs eh, esam iecerējuši pētījumu ietvaros, eh, ieliekot to kontekstā un norādot ziņojumu tēmatu un eh, došu vārdu arī kolēģi arī, lai, lai mums, eh, lai nav jāklausās viena un tā pati balss 20 minūšu garumā. Ariela un es un vēl kolēģis no Cambridge, Jeffrey Edvards, kurš nevarēja būt šorīt klāt sarakstiem šo ziņojumu bet tas eh, ir skatāms plašāka daudznacionāla projekta ietvaros, kurā mēs skatām Nacionālo parlamentu lomu Eiropas eh, lēmumu pieņemšanas procesā pēc Lisabonas. Tātad tas ir plašāks akadēmisks projekts, uzsākts Kembridžā, Ķelnē, Mastriktā un Parīzē mērķi, kurus mēs skatījām, bija piedāvāt ieteikumus parlamentam par vislabākajām praksēm ārlietu un eh, aizsardzības politikā pēc tam, kad pārskatījām darbu sešos nacionālajos parlamentos. Domājot par iespējamo sinerģiju starp Nacionālo un Eiropas parlamentu, skatot ārpolitikas budžetu, skatot uz ārpolitikas jautājumiem un rīkiem, kas ir mūsu rīcībām. Bet mēs izvēlējāmies sešus konkrētus parlamentus - Franciju, Itāliju, Dāniju, Poliju. E, īriju, lai varētu pie, piedāvāt visaptverošu skatījumu austrumos, dienvidos, ziemeļos, rietumos, valstīs, kas domā vairāk par aizsardzību, kas vairāk domā par palīdzību attīstībai, un ārpolitikas gadījumu e, ir Afganistāna, Lībija un Palestīna. Vairāku iemeslu dēļ, kurus mēs izklāstīsim mazliet vēlāk taču mērķis ir eh, piedāvāt pētījumus, kas plaši skata ārpolitiku, ārlietu jautājumus, militārās intervences jautājumus un eh, E, šeit ir varbūt atšķirīgi jautājumi par potenciālu sinerģijām, par politisku rīku runājot. Un, ja mēs domājam par to, kā mēs varam izmērīt sinerģijas, tad mums ir vajadzīgs vairāk informācijas nekā ir publiski pieejams vairākās valstīs par attīstības jautājumiem, par ārpolitiku, par militārām e, intervencijām. Cik izmaksā uzturēt e, vēstniecību, piemēram? Ir divi izaicinājumi. Viens no tiem ir grūtības atrast nepieciešamo pieejamos datus. Un otrais, otrā, dažādie jautājumi, kas ir aizsardzība diplomātija, palīdzība attīstībai, kas ir skatīti. Un jūs redzēsim, ka mēs piedāvājam divus variantus tiem rīkiem, kurus mēs skatām. Pētījuma konteksts ir tāds, ka Lisabonas līgums ir sniedzis parlamentam lielākas pilnvaras un arī lielākas pilnvaras nacionālajiem parlamentiem un piedāvā to, lai nacionālajie parlamenti ciešāk eh, sadarbotos nekā pagātnē, eh, radot lielākas iespējas sadarbībai. Finanšu krīze ir krietni samazinājusi budžeta tēriņus Eh, ārlietās, aizsardzībā un palīdzības politikā ir vairāk iemesli, kāpēc valstis domā par eh, eh, taupības pasākumiem, un jau mēs runājam par taupības pasākumiem militārijos iepirkumos un iespējams, ka finanšu krīzes iespējā mums būs jāmeklē lielākas taupības iespējas. Un kā jau Ņemskis e, kundze sācīja, mums ir jādomā par e, daudzgadu finanšu schēmu, un tagad ir īstais laiks par to runāt. Un tagad mēs e, uzskaitīsim, kap, kurus parlamentus mēs izvēlējāmies, kāpēc un vislabākās prakses aspektus. Paldies! Pirms turpinām, es gribētu E, izklāstīt, kā darbosies turpmākā prezentācija, kā Džilī tikko sacīja, mēs runāsim par e, budžeta praksēm nacionālajos parlamentos, ko mēs skatām, un arī e, daži šķēršļi koordinācijā. Un pēc tam vislabākās prakses mēs tagad uz, uzskaitīsim, kuras, kuras valstis šeit ir iesaistītas, kādas sinerģijas varētu tik rastas un kā to varētu vispārināt attiecībā uz politikas jautājumiem kopā. Un šis rīks ir paredzēts, lai dotu iespēju parlamentiem uzlabot sinerģijas darbus, jo uh, par, nacionālajie un Eiropas parlamenti ir vis, reizēm vislabākā vieta, lai šādu sinerģiju ieviestu tajā pašā laikā paturot eh, pietiekams iebildes iespējas. Šeit mēs redzam eh, it, īrijas, apvienotās karalistas, Francijas, eh, Polijas, Itālijas un Dānijas parlamentu, kurus mēs skatījām uh, Eh, vairāk, eh, daži no tiem vairāk koncentrējas uz attīstības palīdzību, citi uz eh, aizsardzības jautājumiem. Dažas valsts ir NATO, dažas ar šis viens no jautājumiem, kas ir jāskata, lai dotu iespēju parlamentiem labāk sadarboties. Viens no jautājumiem ir tāds, ka mēs meklējam vislabāko praksi parlamentu procesos, un tad, kad jums ir iespēja skatīt šo ziņojumus, mēs gūstam stāstījumu par to, kā parlamenti darbojas. Un tabulas vēlāk skaidros atšķirības eh, dažādiem etapiem budžeta procesos sešās dalībvalstīs, ko mēs skatām. Ir atsevišķi jautājumi par vislabākajām praksēm, bet viena no problēmām, ar kurām mēs saskārāmies, par to, kā procesi darbojas, ir eh, meklējot iemeslus, kur, eh, meklējot piemērus tam, kuras prakses varētu būt vislabākās. Bet mēs konstatējam, ka uh, Eh, parlamentiem ir ļoti efektīva pieeja šajos gadījumos, bet dažkārt mēs saskaramies ar fragmentāru lēmumu pieņemšanu, kad ministri izdalība valstīs eh, šķiet eh, nesarunājās savā starpā. Piemēram, tie, kas nodarbojas ar aizsardzības jautājumiem, nesarunājas ar tiem, kas nodarbojas ar palīdz, attīstī, palīdzības attīstībai jautājumiem. Un tādējādi E, e, ne, varēja negūt visaptverošu e, pie, izpratni par to, kā lēmumi tiek pieņemti. Tāpat dažkārt nācās saskaties ar skaidras strateģijas trūkumu. Mēs atradām gan plaisas, gan pārklāšanos apvienotie karalistē, piemēram. Mēs konstatējam, ka at, Eh, par attīstības jautājumiem tādās valstīs kā Afganistāna, savukārt tie, kas strādā ar palīdzības jautājumiem, nevienmēr sadarbojas ar aizsardzības ministriju. Un iespējams, ka šos jautājumus varētu koriģēt ar labāku komunikāciju, labāku informāciju un labāku koordināciju. Mēs redzam fragmentētu lēmumu pieņemšanu, kas tālāk atspoguļojas uz Eh, un projicējas tālāk, eh, uz tālākiem pasākumiem. Un mums ir jādomā par to, kā dot dalībvalstīm iespēju apvienot nozaru ekspertīzi un budžeta eh, pieredzi. Izaicinājumi ir trūkumi vertikālajā un horizontālajā saziņā un koordinācijā. Pieaugot informācijas apjomam lēmumu pieņemšanā, uh, un ir vajadzīga labāka sadarbība starp parlamentiem. Mums ir nepieciešams, lai parlamentārieši atzītu to, ka lomas ir nevis konkurējošas, bet papildinošas. Un šeit pastāv risks, ka nacionālajie parlamenti e, e, nevēlētos visus jautājumus apspriest un Eiropas parlamentā. Tāpēc ir nepieciešama labāka sadarbība starp nacionāliem un Eiropas parlamentiem, bet eh, mēs atradām ar eh, pietiekam daudz labas prakses piemērus. Mēs konstatējam, ka eh, Francijas parlaments sistemātiski un metodiski skata visus jautājumus ex ante un ex posta kontekstā vēl jau vairāk e, Finanšu komiteja šajā parlamentā cieši sadarbojas ar revīzijas palātu, un e, tas notiek sistemātiskā veidā. Un šis process norit no sākuma līdz galam. Tāpat arī Dānija sniedz ļoti labus piemērus un veiksmīgi apmainās ar informāciju gan ar dalību valstīm, gan ar Eiropas parlamentu, tīpaši tāpēc, ka Dānijas Eiropas lietu komiteja uztur nepārtraukts kontakts ar Dā Dāņu Eiropas parlamentu deputātiem, un tas varētu būt kā standārts Eiropas Savienībā. Jo šajā gadījumā Nacionālajie parlamenti daudz eh, veiksmīgāk apmainās ar informāciju. Un tagad pāriet pie konkrētiem gadījumiem un mēģinot tos integrēt šajā eh, ziņojumā. Mēs eh, sekojām divām atšķirīgām lietām - budžeta praksa nacionālos parlamentos un ārpolitikas piemēri un kādas ir sinerģija iespējas Un, manuprāt, šeit ir divi nozīmīgi jautājumi. Viens e, no tiem ir veids, kā parlamenti var sadarboties, un otrais, kā ārpolitikas jautājumi varētu tikt skatīti kopīgi, kur varētu tikt panākti ietaupījumi. Kā jūs sacījāt, e, Ņemskī kundze, sinerģija nenozīmē darīt vairāk, tas nozīmē varbūt naudu ietaupīt vai e, to tērēt efektīvākam. Trīs eh, konkrētie gadījumi - Palestīnas teritorijas, Lībija un Afganistāna - tika izvēlētas. Palestīnas teritorijas ir scenārijs, kur des, gadu desmitiem, pie kur gadu desmitiem strādā dalībvalstis un. Sorry. I hit the wrong button, which um... Atvainojiet, saka runātājs nospied nepareizo pogu aizjūras attīstības palīdzība un palīdzība Palestīnas teritorijai, kuras Eiropas Savienība piešķir liels līdzekļus. Un jautājums ir par to, vai šī palīdzība eh, pārklājās, vai šeit varētu veidot sinerģiju, ietaupīt līdzekļus, lai nenāktos. Uh, vieniem un tie pašiem mērķiem tērēt līdzekļus. Palestīnas gadījumā Itālija piešķīra lielāku palīdzību sadaļu nekā citas valstis, bet samērā nelielu tomēr, jo eh, tas ir neliels donors. Īpaši eh, Itālija varētu palīdzēt eh, sniedzot atbalstu Palestīnas bēgļiem Libānā. Tāpat arī būtiski, ka atšķirīgi dažādas dalībvalstis piešķir savu palīdzību dažādos veidos. Un būtiski ir e, naudu izplatīt caur dažādiem kanāliem. Ap, e, apvienotā karaliste piešķir līdzekļus piemēram, divpusēji, bet tādi ir jautājumi par to, ja nauda tiek piešķirta caur citā, dažādām citām organizācijām, kā var nodrošināt efektīvu uzraudzību e, šiem tēriņiem. Un tas veids, kā Itālija, apvienotā karalists citas dalībvalsts varētu pētīt kādas ir vislabākās prakses, kādi rezultāti vai līdzekļi tērēt efektīvi, kā arī skatīt kopīgas eh, programmēšanas iespējas. Un ir iespējas e, sinerģijas starp īriju poliju lauku attīstības jomā, kas ir papildinoši apvienotās karalistas pieejai. Afganistānas gadījumā mums ir Eh, vidēja termiņa apņemšanās, kas sākās ar militāro intervenci, bet kur ir uh, arī krietni uh, ārvalstu palīdzības līdzekļi paredzēti. Un tas ir izaicinājums, lai veidotu sinerģiju un vienotu Eiropas pieeju. Tāda valsts kā īrija skaidri nevēlas iesaistīties militārās aktivitātēs kā neitrāla valsts un vēlas, lai tās palīdzība attīstībai tiktu piešķirta citiem aspektiem, nevis militāriem. Apvienotās karalistes eh, palīdzība varētu tikt eh, novirzīta aizsardzības ambīcija attīstīšanai, nevis eh, tik daudz nabadzības mazināšanai. Bet šeit mēs runājam par attīstību palīdzībai, kas ir domāta, lai mazinātu nabadzību. Tāpat arī mēs redzam, ka ir ļoti atšķirīgas pieejas eh, Dānijai un apvienotai karalistē no vienas puses, kas vēlas eh, piešķirt gan militāro, gan attīstības palīdzību. Savukārt Francija vairāk iesaistās militārajā pusē, bet eh, mazāk pieturas palīdzībai attīstībai. Kopēja tēriņi ir samērā ierobežoti. Francija 3 miljārdi palīdzībai un apvienotā karaliste 13 miljārdus. Bet ir viens labs piemērs labās prakses ziņā Afganistānā, ka palīdzība eh, eh, ka Eh, palīdzības eh, piemērošanai, īstenošanai sako vairākas valstis - Itālija, Polija, apvienotā karaliste, un līdz ar to eh, labāk veidojas sinerģija un mazāk notiek dubultošanās darbos. Afganistānas gadījumā mēs varam gūt labas mācības sadarbībai un dalībvalstis var racionalizēt savas darbības, taču tas pieprasa to saziņu savā starpā. Un ir būtiski, ja ka tāda valsts sniedz palīdzību, tad tā kaut kur nepazūd. Un nākamais gadījums - Lībija. Relatīvi nesens gadījums. Bet gadījums, kad militārā intervencija notika no NATO puses, apvienotā karalista un Francija bija iesaistījušās, un es atvainojos, eh, skaitļi Afganistānas gadījumā bija kļūdaini sakrunātāji, tie bija Lībijas skaitļi. Bet mēs redzam, ka Francijas palīdzības skaitļi ir krietni zemāk nekā apvienotās karalistes. Un mēs runājam par ļoti lielām naudas summām, kas ir 450 uh, eh, miljoni. Bet Lībija ir ļoti nozīmīga palīdzības uh, saņēmēja gan militārās uh, palīdzības, gan pēc intervences rekonstrukcijas iespējām. par palīdzību runājot. Es eh, ceru, ka tā, es domāju, gribētu šādu darba turpināšanos redzēt arī nākotnē. Tāpat arī nozīmīgi nodrošināt uh, humāno atbilstību. Ne tikai apvienotā karalista un Francija darbojās bez atsauc uz citiem, bet šeit rodas jautājumi par to, kā notiek pārēja no militārās palīdzības uz palīdzību attīstībai. Un atkal tiek izceltas atšķirības starp atsevišķām dalībvalstīm, kuras labāk piešķir palīdzību un citas vairāk iesaistās militāri. Bet visbeidzot radās jautājumi par to, kas nav eh, redzama attēlā Taču ir svarīgi atzīmēt to, ka ir vesela rinda divpusēju un citu iniciatīvu, ko nodrošina dalību valstis. Operācija Atalanta, aizsardzības līgums un citi, kur mēs redzam vislabākās prakses ietaupījumus racionalizācijas. Anglijas, Francijas aizsardzības līgumā Iespējams, ka šeit dalību valstis varētu rast uh, ietaupīšanas iespējas. Uh, Beļģijas, uh, Nīderlandes uh, gadījums iespējams pat ir vēl labāks. Tad, kad mēs runājam par kopīgajām praksēm, uh, at, eh, turpmākiem aizsardzības iepirkumiem. Mēs piedāvājam, lai uz šo pētījumu bāzes un citām iniciatīvām eh, rastos iespējas sinerģijai, palīdzības nodrošināšanai, vēstniecību izvietošanai un kopīgiem iepirkumiem. Eh, vēstniecību jautājumu mēs sīkāk nepētījām Par palīdzību runājot, Parīzes deklarācija ir eh, paredzēta attīstības palīdzībai, kas attiec uz kopīgiem iepirkumiem, varētu būt sinerģijas, bet mēs vēl neredzam pietiekami daudz dalībvalstu iniciatīvas šeit. Eh, mūsu analītiskais rīks un pēc tam izdarīšu kopsavilkumu. Viena no lietām, kas kļuva skaidra, bija tas, cik grūti atrast nepieciešamo informāciju. Uh, Un mēs konstatējam, ka vairāki soļi ir jāspēr e, pirmkārt, un parlamenta ir vislabākā vieta, ko, kur to paveikt. Un mēs piedāvājam analītiskus e, rīkus, kas atšķirs attīstības un aizsardzības gadījumos. Un mēs piedāvātu parlamentiem e, izmantot esošos resursus un saziņas iespējas, lai rāstu sinerģijas un ieviešanas iespējas, tajā pašā laikā paturot nepieciešamo uzraudzības līmeni Attīstības gadījumā, iespējams, tas izklausās ļoti, ļoti vienkārši, bet ja politikas centieni netiek saskaņoti, e, tad mazinās sinerģijas iespējas. No tā izriet tas, ka mums ir jādomā par resursiem, ko varētu aprakstīt kā Eiropas Savienības plus dalību valstu resursi, kas būtu izmantojumi sinerģija. Tālāk attīstībai ir jāņem vērā divi jautājumi. Pirmkārt, identificēt e, informāciju attiecībā uz saņēmēju un donoru valsti. Tāpat izvērtēšanas mehānisms, kam ir jābūt precīzam, kā to izveidot, vai tas attiek attiektos uz pirms, eh, vai tas attiektos uz pēckonfliktu zonām vai citiem gadījumiem? Eh, par aizsardzību un diplomātiju situācija varētu būt mazliet atšķirīga. Šeit eh, ir jādomā pār ilgāk termiņa tēriņiem, bet ir jādomā par eh, infrastruktūrām, personālu un citiem jautājumiem. Eh, ir nepieciešams eh, identificēt trūkums un pēc tam labāk rast sinerģijas. Lūk, mēs pa mēģinājām padarīt šos satēlus maksimāli saprotamus, bet secinājumā. Tad, kad mēs veicām pētījumus, likās, ka mēs atradam vairāk problēmu nekā risinājumu. Un uh, E, tas radīja mums bažas, ko tad mēs varam piedāvāt kā ieteikumus. Taču mēs konstatējam, ka ja dubultošanās jautājuma attiecībā uz, uz donoru valstīm pastāv, tad ir iespējas ietaupījumiem. Ja notiek pastiprināta sadarbības starp parlamentiem dalībvalstīm Eiropas Savienību, un mūsu prāts, ir, ir, tas ir skaidri jānorāda, bet tas pieprasa iekšēju koordināciju valstu nacionālā līmenī starp ministrijām un arī parlamentiem. Ir jābūt skaidrai nacionālai stratēģijai. Un atkal šeit ir, būtu nepieciešama nacionāla stratēģija ar izpratni par to, kādu lomu valsts vēlas spēlēt militārās intervences ziņā. Un ļoti lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, kādu pieju um, valsts vēlas uh, izmantot. Un, protams, ir budžeta pieejamības jautājumi. Pastāv jautājums par to, kā uh, attīstības palīdzība tiek piešķirta. Uh, dalība valstis ir lēmušas par 0,7% no IKP. Uh, šobrīd vien, attīstības palīdzībai, šobrīd vienīgā valsts Dānija, kas piešķir 0,8, eh, turpat 0,9%. Tam tuvojas arī apvienotā karaliste. Un tālāk jautājums ir, kā to mēs tērējam. Un neviens nevēlas publiski atzīt, ka, lūk, mēs samazināsim savus mērķus, tas nav vēlams. Bet sadarbojoties un skatoties uz sniegumu, mēs varētu panākt labāku rezultātu palīdzības ziņā. Par militāro kapacitātu runājot, ir jautājums, ko mēs vēlamies kopīgi darīt. Vai mums visiem ir vajadzīgi tanki, skaidrs, ka nē, bet kā pieņemt šo lēmumus? Uzlabot iekšējo sadarbību un veidot nacionālu un Eiropas līmeņa stratēģiju ir svarīgi, bet šeit ir nepieciešams vairāk informācijas, caurskatāms budžets, informācijas apmaiņa par budžetu un skaidra informācija par izmaksām, aktivitātiem un kapacitātēm. Mums ir nepieciešama eh, komunikācija vertikāli un horizontāli, kas būtu uzlabota organizācijas horizontāli starp parlamentiem, starp parlamentu komitejām un vertikāli starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Tas varētu dod mums iespēju racionalizēt tēriņus, radīt ietaupījumus un rīkoties efektīvāk, bet šeit ir nepieciešama skaidra koordinācija. Noslēgumā gribu sacīt, ka ietaupījuma iespējas pastāv, ir skaidri redzami vislabākās prakses piemēri, kad uzlabojot attiecības starp budžetu un nozaru komitejām ir būtiskas, bet, lai rastu sinerģijas, un tās nodrošinātu, ir jābūt skaidrai izpratnē par to, kāda ir e, mērķi un kādas ir e, ambīcijas dalībvalstīm un Eiropas Savienībai, balstoties uz pilnīgu un vaļsirdīgu informācijas apmaiņu, kur ir nepieciešama koordinācija un parlamentārās dimensijas izpratnē, izmantojot Lisabonas e, līguma pirmā protokola desmito pantu ir pilnīgi skaidrs, ka ir jautājumi par to, kā parlamenti savā starpā sadarbojas. Nacionālajie parlamenti dažkārt ir skeptiski par apmeklējumiem um, Briselē. Šī ir viena joma, kur divpusēja un neliela grupa sadarbība ir apliecinājusi vislabākās prakses. Angļu franču aizsardzības līgumu uzrauga neliela abu parlamentu apakškomitejā. Uh, kas šķiet eh, sadarbojas efektīvi. Pastāv koordinācijas iespējas, bet gala ieteikums ir tas, ka nevienmēr lielas sanāksmes eh, darbojas visveiksmīgāk. Es uh, uh, gribu šodien sacīt, ka uzstājoties šīs uh, auditorijas priekšā, jūs visi sēžat man aiz muguras, man trūkst acu kontaktu, es redzu tikai priekšsēdētājs, neredzu jūsu uh, reakciju. Un ja ir šādas tikšanās starp parlamentiem, tad acu kontakta izveidošana, dinamikas veidošana ir daudz sarežģītāka. Bet ja mēs varam. Uh, nodrošināt to, ka viens otru labāk pazīst ar partiju politikām, ar tīklu veidošanu. E, tad ir būtiski runāt neformāli un varbūt veidot virtuālu tīklojumu, lai varētu darīt lietas vienlaidzīgi, jo ja mēs nonākam informācijas deficītā, mēs nezinām, kas īsti notiek, tad ir jādomā par sistemātisku pieju dalībvalstīs parlamentā, ko varētu panākt ar kopīgiem procesiem Mēs vēlamies zināt, kas ir tērēts Palestīnā, kāda ir protekta ģektu summa, kas dara ko attīstības jomā. Un uh, Atsevišķi nacionālie parlamenti nekad šo informāciju nesaņems, taču sistemātiska pie parlamentāriem jautājumiem varētu nodrošināt e, daudz plašāku informāciju un ir iespējas kā uzlabot informāciju saziņu, kas dotu mums iespēju gūt labāku izpratni par eh, reālām iespējām, bet ir vajadzīga lielāka e, sadarbība un koordinācija. Un ir tam jānotiek uz savstarpējās cieņas pamatiem un sadarbību starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un tagad es esmu beigusi uzstāšanos un gatava atbildēt uz jautājumiem. Paldies par šo prezentāciju, kas bija ļoti skaidra, kurā bija daudz informācijas, interesants analīzes un kur jūs piešķīrāt personisko skatījumu, ko mēs novērtējām. Gerants vispirms un Artunkungs pēc tam. Uh, uh... Paldies. Es tiešām novērēju šo prezentāciju. Es domāju, ka tā ir ļoti eh, vērtīgi, jo tas ir viens no jautājumiem, par kuriem mēs šajā parlamentā runājam jau gadiem ilgi. Man būtu neliels pārdoms un arī jautājums. Mēs zinām, ka kopīgas ārējās un drošības politikas veidošana ir ļoti sarežģīta, jo īpaši tās, uh, dalībvalstis, kuras ir eh, spēcīgi pasaules spēlētāji, Francija un apvienotā karalista, piemēram, negribīgi atsakās no savas lomas par labu Eiropas Savienībai. Mēs zinām, kā tas notiek ANO, eh, tāpat arī drošības padomē. Mēs zinām, ka tas ir sarežģīti. Bet varētu būt eh, pieeja no apakšas uz augšu. Ja mēs iemācītos eh, sadarboties, mēs redzētu, ka šī sadarbība notiek uz vietas Afganistānā, Lībijā vai citviet. Tas padarītu mūsu kopīgās politikas efektīvāks, varētu novest pie ietaupījumiem. Varbūt tas būtu veids, kā mēs varētu veidot kopējo ārējo un drošības politiku. Bet man būtu arī jautājums. Uh, Protams, ir ļoti labi, ka uh, daudzas dalībvalsts un Eiropas Savienība ir iesaistītas uz vietas. Tas, protams, ir apsveicami. Būtu daudz sliktāk, ja daudz dalībvalsts nepiedalītos, negribētu piedalīties. Bet mums ir jārunā par to, vai šie pasākumi pārklājas, vai notiek koordinācija, vai ir saprātīga atbildības pārdala starp dažādiem spēlētājiem. Un mēs vēlētos zināt arī, uh, kuros gadījumos uh, ir efektīvāk darboties ar Eiropas Savienības starpnie, starpniecību tā vietā, lai sadarbotos starp nacionālajām koordinācijas uh, iestādēm. Viens no jūsu ieteikumiem ir aizstāt nacionālu mērogu centienus ar Eiropas līmeņa centieniem. Vai tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai būtu jākļūst operacionālākai uz vietas, vai drīzāk būtu labāk jākoordinē nacionālie centieni? Es domāju, ka tas ir viens no sarežģītiem jautājumiem, par kuriem mums būtu jādomā. Jo, ja Eiropas Savienība pārņem šīs, šos uzdevumus, tad mums būtu jāpaplašina sava organizācija, mums būtu jākoordinē. Un, protams, ka ir citas iespējas, piemēram, ir nacionālās organizācijas, kas jau darbojas uz vietas, un tās vienkārši būtu labāk jākoordinē. Paldies. Jā, eh, vairāk uzdevumu, vairāk līdzekļu arī, saka priekšsēdājs. Tagad Hartonkungs. Onderzoek Lies paldies priekšsādātāji, pateicos par šo pētījumu prezentāciju. Taču tajā neatrada vienu jautājumu, vai vispār ir nepieciešama Eiropas Savienības ārlietu por, ārējā politika. Dalībvalsts taču pašas nodarbojas ar ārējo politiku. Tas viss, protams, ir saistīts arī ar starptautisko atkarību, ar divpusējām attiecībām, ir simtiem miljonu dažādu atbalstu veidu Eiropas Savienībā. Piemēram, Izraēla un Nīderlande varbūt saka, ka vēlas atbalstīt Izraēlu, taču nevēlas atbalstīt autonomās Palestīnas teritorijas. Tātad Jautājums ir tāds, cik daudz līdzekļu Palestīna saņem no Eiropas Savienības, bet komisija nav atbildējusi jautājumu. Paldies, tev vārds Grēslis kundzē. Liels paldies! Vēlos norādīt uz to, ka esam dibinājuši pašu savu atsevišķo institūciju, Eiropas ārējo dienestu, kas nodarbojas ar jūsu pieminētajām lietām un uzdevumiem. Un es labprāt gribētu dzirdēt, kā jūs lūkojaties uz koordinācijas darbu saistībā ar šo ārējo dienestu, kāda ir šī situācija. Jūs izteicāt ļoti daudz vispārīgs dabas priekšlikums, taču ne konkrētus. Un patiesībā mums ir institūcija, kas ir atbildīga par šiem uzdevumiem, par šo programmu izveidu starp Eiropas Savienību un pārējām institūcijām. Būtu jauki uzklausīt jūs viedokli šajā ziņā. Paldies! Paldies! Pētījums, kas tika pasūtīts, neatiecās uz šo jautājumu. Būs jāveic noteikti citi pētījumi. Vai vairāk komentāru nebūs? Referents kundze, nedēļas vai jūs vēlētos uzdot jautājumus? Paldies priekšsēdētājiem. Nē, es pilnībā piekrītu visām rekomendācijām, kas eh, tika izteikts. Vēlos vien piebilst, ka mums būtu jāizmanto šīs rekomendācijas pēc iespējas saprātīgāk. Es priecājos par to, ka kolēģi iesaistījās šajās diskusijās un galvenokārt es vēlētos atkārtot, ka mums ir nepieciešams racionalizēt mūsu operacionālos mērķus un kopīgās programmas ir solis, tā, lai vienot mūsu kopēju darbību kopīgo interešu vārdā. Protams, ka ir iespējams panākt sinerģiju Eh, palīdzības politikas, attīstības palīdzības politikas jomā un eh, citās jomās, un es ceru, ka kopā ar padomu mums izdosies panākt šo mērķu īstenošanu, un tas mazinās arī šaubas par to, vai mums izdosies izveidot kopīgu ārpolitiku, jo, protams, ļoti daudz ir tādu, kas ir skeptiski noskaņot, bet es uzskatu, ka tas tomēr ir paveicams, un tas būtu apsveicam Eiropas Savienībai. Es priecājos par jūsu paveikto darbu un liels paldies! Paldies, eh, Smits kundze, vai jūs vēlētos atbildēt uz jautājumiem īpašas Jaren Ferma jautājumu? Jā, paldies. Es izteikšos pavisam īsi, jo zinu, ka jums jāturpina uh, darbs pie pārējiem jautājumiem. Pulksten desmitos atbildot uz Greslas kundzes jautājumu. Mēs sagatavojot savu pētījumu, centāmies uh, sagatavot to tā, lai tas nepārklātos ar to darbu, ko mēs veicam citos jomās, un uh, tāpēc arī nerunājam par šo ārējās rīcības dienestu. Mēs lieliski apzināmies, uh, kas tiek darīts arī kolokācijas jomā. Protams, šis pētījums uz to neatiec, bet Bet praksē, lai tik tiešām ietaupītu līdzekļus, kopīgas vēstniecības Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas eh, Savienības pārstāvniecībām, protams, dod eh, milzīgu iegūmu gan tīri no ekonomisko ietaupījumu viedokļa, bet tas ļauj mums arī labāk eh, sadarboties, jo uh, strādājot vienas sēkas ietvaros, jūs tiekaties ar cilvēkiem, jūs komunicējat, un arī tas dod uh, konkrēts rezultātus. Tātad uh, kopīga uh, izvietošana, strādāšana vienā ēkā, protams, var dot priekšrocības. Mēs to neesam iekļāvuši šajā ziņojumā, tāpēc, ka par to ir runāts citos. Es nekomentēšu uh, par uh, Nīderlandi un palestīniešu teritorijām. Es domāju, ka tas būtu jāatbild kādam citam. Tālāk Fermkunga jautājums. Jā, protams, ir iespējas izmantot šo pieeju no apakšas uz augšu. Mēs to redzam arī uh, atti palīdzības attīstības jomā. Nevalstiskās organizācijas uh, komunicē savā starpā. Uh, bet dalībvalsts līmenī mēs jau saskaramies ar zināmām problēmām, tāpēc es domāju, ka pieeja no apakšas uz augšu varētu dot um, iegūmus. Kas attiecas uz koordināciju, es nedomāju, ka mums izdosies panākt vienošanos un atbalstu no Eiropas Savienības dalībvalsts puses, ka jebkurā jomā attīstības un aizsardzības jomā Eiropas Savienība var pārņemt pilnvars un pildīt dalībvalstu lomu. Bet tas, kas darbojas veiksmīgi daudzās jomās, ir uh, E, šis te sviras izmantošanu, un tāpēc mēs arī daudz strādājam pie starptautiskās attīstības, un ir sadarbība starp apvienotās karalists un Francijas iestādēm, un komisija arī izmanto e, šo sadarbību. Tātad varbūt tā, ka runa ir par dalībvalsts pārstāvniecību, kas īsteno Eiropas Savienības e, mērķus. Un tas, zināmā mērā, um, samazina arī šo nepieciešamību pēc uh, lielākas uh, kontrols, daudzpusējas kontrols. Paldies! Paldies! Hartonkungs, vai jūs vēlētos izteikties? Priekšsēdētāji, es mazliet uh, jutos pārsteigts par to, ka runātāji nevar atbildēt uz manu jautājumu, jo ir Nacionālā parlamenta un šī parlamenta veikts pētījums par šo punktu, tādēļ mums būtu par to jārunā šeit, un diemžēl tā nav. Necienījamies kolēģi, mēs necenšamies izvairīties no debatēm. Ja jūs ciešāk sekot budžeta komitejas darbam, tad jūs pamanītu, ka pagājušajā gadā mēs nosūtījām budžeta komitejas, attīstības komitejas un ārlietu komitejas uh, delegāciju uz vietas, tātad palestīniešu teritorijās un Izrēlā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs bijām piešķīruši visu palīdzību, ko Eiropas Savienība dažādajās eh, budžeta pozīcijās piešķir šīm teritorijām un secinājām, ka uh, tieši trešās valstis vairāk iegūst šo palīdzību no Eiropas Savienības. Mēs par to daudzkārt arī runājām, budžeta komitejā ir tikuši sagatavot arī rakstiski ziņojumi, tātad uz vietas mēs konstatējām to, ka e, līdzekļi, kurus mēs piešķiram palestīniešu pašpārvaldes iestādēm un tāpat arī palestīniešu administrācijas e, darbībai, ka šie līdzekļi ir tikuši labi izmantot, un Izraels pārstāvi mums pateicās, jo galu galā e, Eiropas maks nodokļu maksātājs maksā izrēliešu nodokļu maksātāju vietā par šo teritoriju pārvaldību, kas ir e, Izraels iestāžu pārziņām, bet praksē, protams, tās nepārvalda Izraels um, um, administrācija. Tātad šī ir ļoti pārsteidzoša situācija, bet par uh, jautājumu, kur jūs uzdevāt, uzdevāt mūsu rīcībā ir visi skaitļi, un mēs varam tos jums nodot. Par to nebija runa šajā pētījumā. Es pateicos Smītas kundzei un viņas kolēģei par prezentāciju un atbildēm. Džeims, vai jūs vēlētos? Es vēlētos noslēgt jau šo jautājumu. Jā, tātad mums būs jānāk par vēl kādu jautājumu pēc brīža. Tātad noslēdzot šo, situ, šo diskusiju, es vēlētos vispirms no savas puses atzīmēt šo fenomenu, kur uzsver mūsu abas ekspertas, proti uh, ka trūkst koordinācijas dalībvalstīs starp administrāciju, jeb eh, parlamenta komisijām, kas ir atbildīgs par ārpolitiku, attīstības eh, palīdzību un citai, citiem aspektiem, kas ir saistīti ar ārējo rīcību un humāno palīdzību. Uh, Tā ir problēma, ar kuru saskaramies Eiropas komisijā, tā ir problēma, ar kuru saskaramies Eiropas parlamentā, tā ir problēma, ar kuru mēs saskaramies visur. Tātad tas ir kopīgs izaicinājums. Es tāpat arī uzsveru to, ka līdz šim nacionālajos parlamentos dažos uh, tiek labāk kontrolēta ārpolitika nekā citos, bet nevienam, nevienam nav domas par to, ka kopīgs Eiropas līmeņa vīzijas eh, eksistence palīdzētu mums eh, darboties efektīvāk un ietaupīt. Afganistānas eh, piemērs ir lielisks mācību piemērs. Ir 23, 24 Eiropas Savienības dalībās, kas ir nosūtījušas militāro kontingentu uz šo valsti. Bet kam tas kalpo? Nekam. Desmit gadus vēlāk mūsu darbības bilants ir katastrofāla un katra dalībās aprobežojas ar to, kas secina, ko ir paveicis eh, attiecīgais militārais kontingents, lepojas ar to, bet nevienam nav visaptvarošu pārskatu par to, kas kopumā notiek. Un rezultātā desmit gadus vēlāk, ja mēs saskaitām visus izdevumus, kas ir eh, aizsardzības jomā, eh, kurus piešķīrušas gan Amerikas Savienotās valsts, gan Eiropas Savienība, arī palīdzības attīstības palīdzību, tad mēs esam iztērējuši eh, summu, kas ir eh, līdzvērtīga desmit eh, Afganistānas IKP, un mums nav tādu visaptverošu kopīgu izvērtējumu, un mēs pārliecināmies par to, ka mums absolūti ir nepieciešams izveidot tādu mehānismu, kas ļautu ikreiz, kad um, ir kāda uh, starptautiskā uh, operācija, kurā piedalās Eiropas Savienība kā tāda vai zināms skaidrs dalībvalstu, tātad, lai būtu uh, vispārēja kontrola pār uh, šiem pasākumiem, kas tiek īstenot. Afganistānas gadījums, kas tomēr ir tāds kā mācība piemērs, par kur mums būs jāpadomā arī, bez Afganistānas gadījuma ir arī uh, jautājums par cīņu pret pirātiem pie Somālijas krastiem tā, tas ir militārais skandāls, tas ir politiskais skandāls, un nevienu tas neinteresē. Mēs tur tērējam milzīgas summas gan no militārā viedokļa, gan no ekonomiskā viedokļa. Tad runa ir par uh, ekonomiskiem zaudējumiem, kas rodas no jūras uh, transporta uh, aizkavēšanas. Eiropas Savienība ir apmierināta, visi ir apmierināti, mēs to saucām par operāciju Atlanta, ikvien eh, jūras, ik viens valsts jūras spēka priecājas, bet galu rezultātā mēs nezinām, ko mēs tur iegūstam. Tātad, ņemot vērā to, ka um, ārējās rīcības ietvaros, eh, ietvaros mēs piedalāmies starptautiskās operācijās arī ANO pārziņā. Mums ir nepieciešama patiesa politiskā un arī finansiālajai budžeta līdzekļu kontroli. Mūsu loma šeit ir saskaitīt visus izdevumus, izdevumus Eiropas Savienības vārdā un kopā ar nacionālajiem parlamentiem arī saskaitīt visus nacionālos izdevumus, lai attiecīgi eh, tie, kas ir atbildīgi par ārpolitikas īstenošanu, saprastu, eh, kāda tad ir bilants. Tātad, lūk, tik daudz līdzekļu tiks piešķirts, tik daudz jūs esat iztērējuši, vai iegūms tik tiešām atbilst politiskajiem mērķiem, kurus jūs centāties sasniegt. Mēs nevaram uh, pieņemt šādus lēmumus un izvērtējumus. Tātad tas, ko es piedāvātu vēlreiz eh, pateicoties mūsu ekspertiem, būtu uh, eh, publisko šo pētījumu. Tas jau ir noticis uh, translējot šo sēdi internetā un izplatot šos dokumentus, Un, ja jūs piekritīsiet, tad es vēlētos, uh, lai mēs uh, vērstu ārlietu komitejas uzmanību un attīstības komitejas uzmanību, tāpat arī augstās pārstāvis uh, ārlietās uzmanību uz šo jautājumu un arī komunicēt šo informāciju nacionālajiem parlamentiem, lai tie varētu izdarīt visus nepieciešamos secinājumus. Es šīs sēdes ievadā teicu, ka pēdējā laikā mēs esam um, organizējuši arvien vairāk sanāksmi ar nacionālajiem parlamentiem runājot par budžeta jautājumiem, bet jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka runājot par ārpolitikas jautājumiem mums nav izdevies eh, panākt vienošanos starp Eiropas eh, parlamentu un nacionālajiem parlamentiem par to, kā mēs varētu veiksmīgi sadarboties. Pēc šīs Eiropas, eh, Rietuma Eiropas parlamentārās asamblējas darba um, beigām. Šī organizācija vairs nedarbojas, un tagad būtu jācenšas to aizstāt ar kādu citu iestādi, kas varētu veikt šo politisko un parlamentālo kontroli pār dalību valstu politikām. Un šobrīd Kozak uh, eh, sanāksmēs un tāpat arī uh, parlamentu priekšsēdētāja sanāksmēs nav izdevies neko panākt. Piemžēl šīs sanāksmes nenotiek īpaši kooperatīvā gaisotnē. Paldies eh, ekspertiem, paldies Ņenskī eh, kundzei. Eh, Džēms, jūs vēlēties kaut ko teikt par šo jautājumu? Paldies, apsveic referentes. Iespējams, um, priekšsēdētāju šo dokumentu vajadzētu Eh, izmantot, lai, lai varētu secināt, ko parlaments darītu vēlākos etapos. Bet eh, runājot par pilotu projektu 2051 eh, un par to, kā mēs strateģiski skatām jautājumus. Es gribētu šeit sacīt, ka mm, ir iespējams dokuments par globālām tendencēm kurā ir norādīts par to, ka Eiropas Savienība ir strateģiski jādoma nākotnē. Priekšsēdētāji šeit būtu divi punkti, kurus es gribētu uzdot eh, budžeta komiteju. Pirmais, tie, kuri gatavoja šo dokumentu, ja komiteja tā vēlētos, vai tie būtu koordinatori vai viskomiteja, varētu sniegt īsumu E, ievadu par to, kas tur ir iekļauts, jo tas ir visai interesanti par to, kā notiek ekonomikas pārbīde no rietumiem uz austrumiem. Un otrā, e, jā, šī projekta fāze, kur ir runa par sistēmas veidošanos un konkrētām jomām, es gribētu, lai šis punkts tiktu aptverts e, budžeta komitejā par starp institucionālo taskforce. Paldies, Džeims, un tagad mēs paturam spēkā šo priekšlikumu prezentēt pē, pētījumu rezultātu, un man bija iespēja tik tiešām lasīt secinājumus, un man šķiet īpaši interesanti e, budžeta komitejas izpratnē. Tas ir pilotprojekts, kas um, būs sagatavošanas eh, darbības, un Džeims ir sekojis eh, šiem jautājumiem un rezultātus prezentē. Salato kungs, jūs lūdzāt vārdu, es jūs neredzēju. Paldies, ļoti īsi. Es gribēju paust savu vislielāko gandarījumu pēc tam, kad es jūs uzklausīju, jo komitejā, kas varētu likties vistehniskākā, mēs skatījāmies, eh, poli, skatījām politiski raksturu jautājumus, kas ietekmē arī tehnisko sadaļu. Un es domāju, ka šie politiskie izvērtējumi, ka tie ir jāiekļauj eh, mūsu parlamenta debatēs, lai piešķirtu E, savu jēgu parlamentam, mūsu komitejai un deputātiem. Aprobežoties ar tehniskiem apsvērumiem un ne, neiet tālākam, tas Eiropai e, kavē ieņemt e, savu institucionālu lomu, un esmu gandarīts, ka šie politiskie apsvērumi ir skatīti, un ka tie tiks darīt zinām ir Aštons kundzei, lai viņi varētu kļūt par patiesu ārlietu ministri Eiropas parlamentam un ne tikai vienkārša tehniska pārstāve Eiropas eh, ārpolitikai, ko pauž ikviena dalībvalstī. Eh, ikviena dalībvalsts. Tāpēc es gribēju vēlreiz paust savu gandarījumu eh, par šo prezentāciju. Paldies, paldies, dārgie kolēģi, par pamudinājumu jūs sapratīsiet, ka mēs atkāpties, negribam atkāpties no savas lomas. Mēs esam budžeta komiteja. Mēs neesam tie, kuri pateiks, kur naudu tērēt ārpolitikā. Taču tiesa mēs, kas um, uzklausām nacionālos parlamentus, sabiedriskās domas, valdības struktūras, pārstāvjus, izvērtēt, vai iesaistītās summas ir devušas tos politiskos rezultātus, ko mēs gaidījām. Un tagad es vēlos pateikties ekspertēm kuras var justies brīvas, un tagad es eh, aicinu pāriet pie kaut kā nopietna, pie balsošanas lēmumu, kas ir jāpieņem, un eh, es nezinu, vai jums visiem ir balsošanas kartes eh, katram gadījumam. Ja jums nav balsošanas kartes, dariet man to zināmu. Bon. Euh, si. Alors, je vous propose de... Un aicinu sākt uh, ar Vaugana ziņojumu. Piektais punkts. Visi paņem balsošanas listes uh, ziņojums par tāmēm, parlamenta tāmes uh, par tēriņiem 2013. gadā. Visiem ir balsošanas liste priekšā. Ok, bien. Yeah. Alors, l'amendement. Pirmais grozījums par. Trīs ir par pret. Praktiski pārējie visi noraidīts. Otrais Gerbrandī. Referents ir par. Kurš ir par? Paldies. Pret. tautas partija pret, bet tautas partija ir izolētā. Atturas pieņemts. Trešais grozījums eh, par, pret, vairākums noraidīts. Ceturtais grozījums. Referentei nav atzinuma brīvais balsojums par. Paldies pret. Šeit ir jākontrolēs. Sākam balsot. Man arī ir tiesības balsot. Ir viens sociālists par daudz. Okay. Donc, Ivalo ne vote pas. Euh... Ivalo nebalsos. Visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 par 2 pret, 11 eh, pret 2 atturās pieņemts. Astotais grozījums eh, atsaukts. Piektais grozījums iesniegus Vertmena referenti ir pret. Vertmena atvainojās, viņi nevar būt kopā ar mums šorīt. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais atsaukts. Man tā teica. Septītais iesniedzis Deģongs, referents ir pret, kas ir par? Trīs pret, paldies, atturas, noraidīts. Devītais Salmeģeres grozījums atsaukts. E, Grantēna kompromiss, kas aptver vairākus grozījumus par, pret, atturas, pieņemts. Un mēs varam pāriet pie 15. portaša grozījuma. Referents ir pret, kas ir par. Liberāļi pieslienas komunistiem. Pret. Atturas. Noraidīts. 16. grozījums Referenti ir par. Kas ir par? Paldies. Pret. Atturas pieņemts. 17. grozījums referents ir pret. Kas ir par? Pret atturas noraidīts. 20. Andrijāsenes grozījums referenti ir pret par. Pret. Tāds pats vairākums noraidīts. Atturas noraidīts. 19. Eh, grozījums, jo iepriekšējie eh, grozījumi tika noraidīti. Referents ir par. Kas ir par? Paldies, pret. Atturas pieņemts. 24. grozījums jo citi grozījumi ir šeit aptverti. 24. referente ir e, pret, kas ir par, paldies, pret, apturas, noraidīts. 25. Migels Portašs referents ir pret, kas ir par, pret, noraidīts. 26. par, pret, noraidīts atturas pieņemts. 27. ir atsevišķas balsojums. Pirmā daļa aicina līdz Adelaitis referents ir par. Par. Paldies. Pret. Neviens atturas. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa. Referentam nav nostājas. Kas ir par? Pret? Tautas partija ir izolēta. Atturas. Tautas partija sakauta. Otrā daļā arī tiek pieņemta. Mēs pārējām pie 28. iesniedzis Artungs, kas ir savietojams ar tikko pieņemto. Salātokungs, priekšsēdētāji, ne mūs, nevajag mūs pazemot katru reizi, norādot, ka tautas partija ir sakauta. Tas nāk no manis un saprotams kā pieticība. Bien, mais euh, je, je ne tiendrai compte, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous. Euh... Bet mēs ir droši pazemojumi. Uh, Eh, ir eh, balsojuma laikā samērā līdzsvaroti. Tas ir tikai eh, labā garstāvoklim, tā mēs reiz lēmām. Un labā garstāvoklī turpino 28. grozījums, kas ir savietojams. Referents ir pret, kas ir par. Pret. Vairākums noraidīts. 29. Gerbrandī grozījums. Referents ir pret, kas ir par 28, qui est contre. Bet vairākums saturas noraidīts. 30. grozījums referente pret. Kas ir par? Monika. Oui. Euh, qui est contre? Pret. Paldies. Viena grupa, kas ir izolēta. Un Grozījums ir noraidīts. Ļoti žēl Monikai un viņas grupai. 31. Eh, de Jonga grozījums. Referents ir pret. Kas ir par? Divi. Eh, atturas noraidīts. 32. grozījums. Referents ir pret. Par? Eh, pret. Atturas noraidīts. 33. sartonga grozījums. Šoreiz referents tam nav nostājis brīvais balsojums. Couvert. Couvert, excusez-moi. Couvert. Remarquez, c'est un... Redziet, šis ir grozījums, lai panāktu vienotu mītni. Ja mēs to pieņemam vairākas reizes, tad mēs būsim ar trim vai četrām mītnēm. <laughs> Tous unique. Yeah. Un visas būs vienīgās. Un tagad 34. grozījums Man saka, ka tas ir savietojams. Referents ir pret. Kas ir par? Paldies, pret. Atturas noraidīts. 35. Haugas grozījums. Referenti ir par. Kas ir par? Pre, pret. Atturas pieņemts. 36. Atkal ir aptverts. 37. Referents ir pret Pardon, le 36 n'est pas couvert. Atvainojos, 38 nav aptvērts. Nē, atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tas aptver 59. ja tas ir pieņemts. Es pats kļūdījos. Un referentam nav nostājis. Kas ir par? Paldies pret. Tieši tāpat kā atsevišķi pieņemts. Un tas aptver 59. kas ir tālāk. 37. ir savietojams, bet referents ir pret. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 38. Aptverts vienmēr tas attiecas uh, uz vienoto vietu. 39. arī aptverts. 40. grozījums par. Pret. Apturas. Pieņemts. 41. Helgas grozījums par. Pret. Atturas. Eh, Noraidīts. 42. Referenti ir pret. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 43. ir atsaukts. 44. Pakļauts balsojumam, referents ir pret. Par. Pret atturas noraidīts. 45. To papildina mutisks grozījums. Mutisks grozījums, kur 12. A punktā tiek eh, piebilsts ask. Aici noteikums pārskatīt attiecīgi. Kas atbalsta šo grozījumu, ko papildina mutiskais grozījums? Paldies. Pret. 4. Atturas. Pieņemts. 47. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Varam pāriet pie 51 iesniedzis referents. Tam klāt ir mutisks grozījums. Ir 13. apunktā jāpiebilst, ka. And the committee on budgets, le reste sans changement. Donc une référence à notre rencontre. Atsauce uz mūsu tikšanos ar biroju. Par. Paldies, pret. Neviens nav pret atturas pieņemts. Mēs pārējām pie 52. Kas ir savietojums? Referents ir pret. Kas ir par? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pret. Vairāk nekā 6 atturas noraidīts. 53. grozījums. Helga Strupelas eh, referenti ir pret, kas ir eh, pret visi pārējie. Noraidīts. 54. Monika to ir atsaukusi. 55. referents ir pret, kas ir par. 3 ir par. Pret. Vairākums atturas noraidīts. E, e, lielais B kompromiss par pret atturas pieņemts. 59. E, ir aptverts. 60. Hartonga grozījums referents ir pret, kas ir par. 4. Pret. Vairākums. Atturas. Noraidīts. 61. referente ir pret, kas ir par. 3, 4 par, pret. Vairākums atturas noraidīts. 62. par. Pret, pret atturas noraidīts. 63. par pret atturas noraidīts. 64. Ko papildina mutiskais grosījums, kur tiek ieviests vārds unforeseen, neparedzamas um, ēkas, interesants jēdziens. Monika Pardon. Um, wir hatten uns dafür entschieden, dass ein... Mēs nolēmām, ka viss šis komplekss ir ietverts jau iepriekšējos noteikumos, tāpēc mēs tautas partiju nolēmām lemt pret, pret visu, jo nav jēgas dubultoties. Un runājot par 52. grozījumu, kur daļa balsoja pret, nu, žurnālistu balva jau sen kā neeksistē, tādēļ mēs neeks, nebalsojam pret par lietu, kas vispār neeksistē. Tā teikt, profilaktisks pasākums pret lietu, kas tā jau nepastāv. Kad es biju sākumskolā, es iemācījos, ka mīnus reiz mīnus dod plusu tātad eh, balsot pret eh, neko varētu radīt dzīvību. Es saprotu, ka referenti ir pret šo grozījumu. Tas ir 64. Jūs esat pret. Pār 64. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 pret. Vairākums saturas noraidīts. Paliek 65. grozījums par Paldies. Pret. Atturas. Noraidīts. Galīgais balsojums. Elektroniski. Vai Anna Jensena jums ir balsošanas kartes? Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, arī Anna ja. Anna ir tiesības bal, balsot. Ļoti daudz liberāļu šodien ir. Tas izskatās aizdomīgi. Nē, Annai nav tiesību. Jā, neko darīt vajadzēja nāklaicīgi. Beidzam balsot. 31 par 2 pret 2 atturas. Un, ja Annai būtu balsošanas tiesības, viņa būtu balsojusi par. Un mēs to visu ierakstām protokolā, apsveicam referentu, tas bija sarežģīts darbs. Kas tika paveikts efektīvi. Un mēs pārējām tagad pie mēs pārējām pie eh, personāla noteikumiem, kas ir 19. punkts. Prenez le rapport. Tagad tas ir. Puissant vice-président. Mūsu vicepriekšsēdētāja ziņojums. Vai jums visiem ir balsošanas kartes? Anna Jensen atgūst savas balsošanas tiesības, atņemot tās Janam Mulderam. Okay. Bien. Alors, nous votons sur. Tātad balsojam par George Lyon atziņumu projektu. Ceturtais grozījums, kas par? pret atturās pieņemts. 17. grozījums Harcogs. Tas ir sadalīts trijās daļās. Pirmā daļa - Addition of Skills and Competences. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Otrā daļa - So as to ensure līdz pat all grade of all function groups. Referents pret. Kas par? pret, vairākums atturās, noraidīts, otrā daļa svītrojam. Trešā daļa replacement of shallow by binds. Referentam nepatīk. Kas par? Pret. Tas pats vairākums. Tātad no 17. grozījuma pieņēmām tikai pirmo daļu. 18. grozījums Sidonijas kas ir savietojums ar 17. referents par, kas par, pret, atturās, pieņemts. 19. ir atsaukts, nē, saka priekšsēdētājs 19. Ingas e, grozījums ar mutisko grozījumu. If he has referents par spīti šiem mutiskiem grozījumiem ir pret. Kas par? Pret vairākums. Ir um, diezgan spēcīga grupa, um, bet tā ir izolēta un tad, tad noraidīts. Divdesmitais eh, referentam nepatīk, kas pār? Šķiet, ka grupa ir plašāka. Kas pret? Šoreiz tomēr vairākums atbalstīja 20. 21. ir svītrots. 22. Sidonijas grozījums referents par kas par. Pret. Atturās pieņemts. 23. ir atsaukts. 24. Miguel Portaš un Jurgen Klūtas uh, grozījums referents pret kas par. Pret. Vairākums noraidīts. 27. ir atsaukts, 26. referents pret, kas par. 2. Kas pret, vairākums noraidīts. 27. goja grozījums, referents pret, kas par. Pret, atturās, noraidīts. 28. ir atsaukts, Grēslas kundze, es vēlos atsaukt arī 29. saka Grēslas kundze, atsaucam tātad arī 29. 30. arī un 30. arī. Līdz ar to apsvērumi 7. grozījums, Vērtmens kundze grozījums, ar kur tiek svītrots ar, ar mutisko grozījumu vārdi Horvātija. Tātad referents par kas par? pret. Te tomēr būs jāpārbauda. Esmu spiesis pārbaudīt, jo nav īsti skaidrs. Man ir tiesības balsot, saka priekšsēdētājs. Es balsoju tātad. Visi nobalsojuši, lieliski. 20 par 16 eh, pret neviens neaturējās pieņemts. Otrais referenta grozījums, kas par? pret atturās pieņemts. Astotais Hērcogs kundzes grozījums referents par kas par pret atturās pieņemts. Trešais referenta grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Devītais Helgas referents pret, kas par pret atturās noraidīts. Desmitais goja grozījums referents pret, kas par? Pret. Atturās noraidīts. Vienpadsmitais hercogs. Kas par? Pret. Atturās. Paldies, vairākums par. Pieņemts. 12. vērtmēns kundzes grozījums referents pret kas par? 4. Kas pret? Paldies. Atturās tātad noraidīts. 13. Tas pats autors referents pret. Kas par? 4. Kas pret? Paldies. Noraidīts. 14. Referents par. Kas par? Pret. Pieņemts. 15. un 16. kas ir vienāda referents ir par. Kas par? Pret atturās pieņemts. Tālāk um, rezolūcijas priekšlikums. Pirmais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Piektais Helgs Trīfels, kas par referents ir pret. Bet viss ir par. Tā skaitā referents. Kas pret? Astoņi, deviņi atturās, vairākums pār pieņemts. Sestais tripaskos grozījums, referents pret, kas pār, pret, atturās, šis ir noraidīts. Galīgais balsojums par visu atzinumu projektu kopumā, eh, balsosim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Vēl trūkst divi balsotāji. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 30 pār 3 pret 2 atturējušies. Apsveicam atzinam sagatavotāju. Tagad pievērsīsimies 18. punktam un balsosim par priekšlikumu Eiropas parlamentu un padomus lēmumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu. Matēras kundzes ziņojums. Matēras kundze nav klāt. budžeta komiteja nezina, ko darīt tālāk, bet uh, viņa aizstāja Salvadors. Nu, es nezinu, vai mēs iegūsim šajā apmaiņā. Tātad Materskundzes ziņojums otrais grozījums liberāļi iesnieguši referents pret kas pār? Liberāļi. Pret. Visi, kas nav liberāļi. Atturās. Noraidīts. Trešais Vertmanis grozījums referents par kas par? Pret. Atturās. Pieņemts ar vairākumu. Ceturtais grozījums eh, referents par kas par? Pret. Paldies. Liberāļi. Tātad eh, pieņemts set, piektais referents pret kas par? pret. Te pārbaudīsim, šķiet, ka ir jāpārbauda. Piektais Dardenkungs ziņojums, eh, grozījums. Sākam balsot. Turpinām balsot, balsojam, beidzam balsot. 12 pār 21 pret. Neviens nav atturējies, noraidīts. Sestais Dārdēnkungs grozījums ar mutisko grozījumu. Papildinot ar vārdiem laika posma 2014-2020 gadam, bet referentam nepatīk šis grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Tas pats vairākums noraidīts. Septītais liberāļu grozījums referents pret kas pār? liberāļi, plus divi, kas pret, mamuti un citi, atturās, noraidīts. Mutiskais Dardenkunga grozījums sestajam, uh, sestajai rinkopai, aizstājot beyond ar for application submitted after, tātad pieteikumu, kas iesniegt pēc, tas ir precizējums. Ko par to domā ref, uh, referents? Referents ir par. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Pirmais liberāļu grozījums referents pret. Kas par? Pret. Man tomēr labi tiktos pārbaudīt. Šķiet, ka ir vairākums, bet pirmais grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 20 pār 13 pret tātad pieņemts. Galīgais balsojums, elektronisks balsojums. Sākam balsot. Ir kolēģi, kas vairs nebalso, cim redzot noguruši. 25 pār 3 pret 4 atturējušies, apsveicam grupu koordinators no EPP. Tagad budžets ir pārskatījumi. Nē, pārskatījumi skatīsim vēlāk. Jā, mums vēl jābalso par 20. punktu kas ir patiesībā tas pats, par ko mēs balsojām. Kas pār? Pret? Atturās? Tātad tāds pats balsojums mums tīri formāli bija jānobalso, tas ir paveikts. Par pārējiem pārvietojumiem tos skatīsim pēc brīža. Balcānī kundzē citu pārvietojumu nav. No. Fernandes kungam vēl ir pārvietojumi. Par tīrīšanu apkop lūdzu referentam vārds. Liels paldies priekšsēdētāji! Mēs jau prezentējām šo grozījumu budžetā. Esam atbrīvojušies no visām bažām. Atgādināšu, ka tas ir saistīts ar visu ēku tīrīšanu un ēku uzturēšanu šeit Briselē. Tie ir profilaktiski pasākumi, taču nav nekāda problēma ar šo grozījumu. Runa ir par diviem miljoniem eiro un tas attiec arī uz ēkām Luksemburgā, kāda sadaļā. Šeit mums nav nekādu problēmu, tas ir saistīts arī ar prezidiju lēmumu 2010. gada martā. Tika veikts arī audits, un visas normas, visi tiesakti, kā arī vidas normas tiek ņemts vērā. Iesaku pozitīvā balsojumu. Paldies. Vairāk iebildumu nav. Kas par šo pārvietojumu? Pret. Atturās. Trīs atturās. Pieņemts. Referent, vai jums būtu vēl kādu pārvietojumu? Nē, tas bija vienīgais ļoti labi. Šoreiz mums ir ļoti maz pārvietojumu. Un tagad sastais punkts. Nē, sastais punkts ir atlikts uz vēlāku laiku, kā jau es teicu sēdes sākumā. Mēs varam organizēt kopīgu balsojumu. Point 10 et 14, on n'a plus besoin de voter. Par 10. un 14. punktu mums vairs nav jābalso, saka priekšsēdētājs. Mēs esam pabeiguši balsošanu. Varam atgriezties pie to punktu skatīšanas, kas ir darba kārtībā, un tagad desmitais punkts. atzinums kuru sagatavojas Munis Deorkīsas kundze, finanšu instrumentu izveida demokrātijas un cilvēku tiesību veicināšanai visā pasaulē. Kundze, man šķiet, ka jums ir divi ziņojumi. Jums ir arī 14. punkts stabilitātes instrumentu izveida. Varbūt jūs vēlētos iepazīstināt ar šiem abiem punktiem uzreiz, mēs iegūtu laiku tādējādi. Tiek tiešām runāšu par. Um, Se trata de. Šeit ir runa. Ja jūs varētu ievērot klusumu, jo šobrīd muņis kundze runā. Šeit ir runa par atzinumiem par diviem finanšu instrumentiem, par Eiropas Savienības ārējām darbībām kas ir iekļauti Eiropas komisijas piedāvātajā reformā, lai grozītu regulu, kas regulē instrumentus. E, reformas e, priekšmets, priekšsēdētāji, mani neviens neklausās. Silence, s'il vous plaît. Lūdzu, ievērot klusumu. Tie, kuri vēlas runāties, var atstāt zāli. Tā tad reformu mērķis ir noteikt vienkāršot uz harmonizētu un elastīgu procesu četriem geogrāfiskiem instrumentiem un trīs tematiskiem instrumentiem. Uh, kas pārvalda Eiropas Savienības ārējas darbības. Es atsaukšos kopīgi uz diviem instrumentiem, par kuriem ir sagatavots atzinums, tātad instruments stabilitātei, ko šobrīd sauc dro, par drošības instrumentu, IFS, un Eiropas instrumentu cilvēktiesībām. Abi šie instrumenti ir ieguvuši lielu nozīmi pēdējo gadu laikā, jo ir identitātes pazīme Eiropas Savienības ārējām darbībām, it īpaši ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības ārējās darbības balstās uz eh, miera, drošības veicināšanu, reaģēšanu uz humaniem krīzēm un cilvēktiesībām, un tāpēc regulas reforma kas pārvalda finanšu instrumentus ārējām darbībām, bet arī vajadzētu garantēt lielāku juridisko drošību. It īpaši no mūsu perspektīvas raugoties, bū, lai varētu uzlabot sinerģijas starp instrumentiem un e, izvairītos no budžeta pārklāšanās. Runājot par stabilitātes instrumentu, 21. E, līguma pants norāda mērķus ārējām darbībām tos starp miera saglabāšana, konfliktu novēršana, starp, eh, starptautiskā drošība, kas ir galvenie Eiropas Savienības arī darbības mērķi. Un eh, stabilitātes instruments pārvalda šo Eiropas Savienības kapacitāti reaģēšanu uz krīzēm un papildus tam aptver citas nepieciešamības, kas nav iekļautas citos ārējās sabiedrības instrumentos, tādos kā reaģēšana uz krīzi ārpus humanās palīdzības. Mūsu atzinumā, kas attiec uz budžeta aspektu, kuru kā es atbalstu mm, attiecībā uz Eiropas Savienības politikas e, e, finansēšanu, mums ir jāņem vērā budžeta aspekts. Un pirmkārt ir jāpaziņo tas, ka komisija ir piedāvājusi par 42% palielināt uh, Eh, ikgada, eh, daudzgada finanšu schēma attiecībā uz stabilitātes um, instrumentu periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Un no Eiropas parlamenta viedokļa raugoties, mums vajadzētu aizstāvēt, lai šis daudzums netiktu pazemināts sarunu gaitā, ņemot vērā to, cik svarīgs ir stabilitātes instruments un starptautiskā realitāte, kas mainās ar dažādām krīzēm, un tāpēc mums ir jāpatur šis eh, priekšlikums paaugstināt par 42% visam periodam, ko norāda komisija. Mūsu grozījumos, kas vēl aizvien nav rakstiski, Pirmkārt, vēlamies noteikt vairākas eh, finanšu normas, kas ir eh, Eh, skaidrākas, eh, saprotamākas eh, saņēmējiem, kā arī skaidrākus piešķiršanas procesu. Mēs vēlamies lielāku elastīgumu, lai pārcelt līdzekļus no viena instrumenta uz citiem, kā arī sviru efektu izmantošanu. Galvenokārt to noteiktu iespēja izmantot un no jauna izmantot investētos un radītos fondus ar to pašu finanšu instrumentu palīdzību. Treškārt, koordinēt Eiropas Savienības uh, Eh, palīdzības procesu ar dalībvalstīm un citām starptautiskām organizācijām ar mērķi, lai izvairītos no finansējuma dubultošanās un racionalizēt nelielos resursus un izmantot tos tur, kur tie ir visvairāk vajadzīgi. Un ir šeit būtisks elastīguma elements, lai varētu pārcelt resursus no vienas sadaļas uz citu lai nebūtu pārpalikumi vienos instrumentos un trū, resursu trūkums citos. Tāpēc, ka šāds elastīgums ir vajadzīgs darbībās, kas pēc savas būtības un pēc definīcijas e, mainās un nav paredzamas. Runājot par cilvēktiesību instrumentu, tas ir horizontāls instruments. E, kura mērķis ir veicināt demokrātiju cilvēktiesības un stiprināt eh, starptautiskā sabiedrības lomu. Novēro, vēlēšana novērošanas misijas, kas ir ļoti būtisks parlamentam, ir centrāls instrumenta elements. Un ņemot vērā eh, darbības neatkarību, cilvēktiesība instruments ir nozīmīgs eh, rīks, lai varētu nodrošināt visu finanšu instrumentu instrumentu e, savstarpēji papildinātībā arī palīdzībā. Šie ir pieci mērķi. Un Mums ir jāsaglabā šo piecu mērķu raksturs un ik viens e, grozījums darbības līnijās vai papildinājums kompetencēs e, ir e, jāapstiprina parlamentā un jānodrošina Eiropas parlamenta uzraudzība. Tas ir viens no grozījumiem, ko mēs prezentējam. Papildus tam ir jāņem vērā tas, ka Eiropas Savienības redzējums garantē to, ka tiek piešķirti eh, pietiekami finansējumi cilvēktiesību jautājumiem. Un eh, palielinājums ir ap 20%, kas ir mazāk eh, nekā sākotnēji domāts, kas bija 23%. Tāpēc mums vajadzētu būt ambiciozākiem budžeta ziņā ar instrumentu, kas sniedz Eiropas Savienībai starptautisku ticamību un uh, palielinājumam būtu jāatbilst eh, ceturtās, eh, ceturtā virsrakstā eh, pieprasītajam. Tālāk jauns rīks, kas ir demokrātijas fonds, par kuru tika nobalsots bet mums vajadzētu izman, izvairīties no tā, ka šī demokrātijas eh, fonda eh, tiktu finansēts no jau esošajiem cilvēktiesību un demokrātijas eh, fondiem, tāpēc šis jaunais fonds nedrīkstētu smelt līdzekļus jau esošajos, kur līdzekļi ir piešķirti un par kuriem mums ir jādomā, kā šos līdzekļus izmantot efektīvi. Tāpat arī grozījumos mēs atsaucamies uz konsekvenci E, e, šim fondam un e, koordināciju, kas ir jāpatur spēkā gan ar dalībvalstīm, gan ar citām starptautiskām organizācijām. Es domāju, ka koordinatori varēs rast kopīgus elementus visiem finanšu instrumentiem ārējām darbībām, un mēs varēsim iestrādāt šos kopīgos elementus atzinumos, kas atbilst abiem instrumentiem un, domājams, mūsu grozījumos arī norādam to, ka Eiropas, kāda, eh, ka Eiropas parlamentam ir nozīmīga uzraudzības loma, kas pieaug ar šiem, eh, ar šīm regulām, un mēs arī to eh, norādīsim, bet pagaidām to atstājam to ziņā, kur šo sarežģīto tematu, kur tā sakarā ved sarunas. Paldies! Jo, merci! Paldies! Vai kāds vēlētos izteikt komentārus? Madame Brantner. Brantners kundze, kas nu pat ieradusies, lūdzu. Mēs priecājamies par jūsu klātbūtni. Jā, labdien, es atvainojos. Man šķiet, ka š... tas viss sāksies nedaudz vēlāk. Es atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos, tā kā es esmu referenta AFET komitejā. Un Munis kundze ir um, ēnu referenta AFET, tāpēc mēs kopā strādājam pie šī stabilitātes instrumentu. Un es domāju, ka būtu svarīgi saglabāt šī instrumenta labo pusi, proti fleksibilitāti, jo līdz šim tas ir viens no retajiem instrumentiem, kas nav jāprogrammē ilgtermiņā. Un mēs redzējām Arābu pavasara gadījumā, ka šis bija vienīgais instruments, kas uh, bija uh, noderīgs, lai reaģētu uz krīzes situāciju. Un tāpēc man šķiet, ka uh, Ir žēl, ka komisija ir piedāvājusi samazināt to daļu, kas nav programmēta. Un tas, protams, ir vienkāršāk komisijai, jo tas nozīmē mazāk darba. Bet man tomēr šķiet, ka tas nav pareizais ceļš. Es vēlētos, lai uh, tas paliktu līdzinājā līmenī, lai mēs varētu atgriezties pie šī jautājuma. Manuprāt, tas ir viens no punktiem, kas ir svarīgs un kas būtu parlamentam jāuzsver. Uh, Otrs jautājums ir par to, par to, ka daudz tiek precizēts pielikumā. Tas, ko mēs varētu finansēt ar šo instrumentu, bet pamata dokumentā, vismaz tā pašreizējā versijā, par to runāts mazāk. Es nepiekrītu, jo tas dod lielāku fleksibilitāti ārējās rīcības dienestam. Es piekrīstu šādai fleksibilitātei, ja um, apmaiņā pret to mēs varētu iegūt deleģētos aktus. Tātad tas būtu neliels darījums. Jā, mēs piekrītam fleksibilitātei, kur jūs vēlaties, ja, mēs, um, ja mums ir tiesības vairāk uh, kontrolēt pēc tam. Jo citādi es uzskatu, tas būtu jāiekļauj dokumentu pamattekstā un nevis pielikumos. Nu, tas būtu galvenais. Tālāk ir mm, dažas detaļas, varbūt tas nav tik nozīmīgi. Es domāju, ka šie punkti ir tie, kuriem, bū, par kuriem būtu jādiskutē ar komisiju un dalībvalstīm. Paldies! Mm. Ļoti labi, paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Referents kundze, vai jūs vēlaties komentēt Brantners kundze man nu, par teikto? Jā, paldies. Paldies. Tā kā Brantners kundze ir daudz strādājusi pēc darbā un attiecībā stabilitātes instrumentu, es domāju, ka mēs varam piekrist līnijai, pie kura jāpieturas eh, komite, eh, komisija, tātad konsultēties ar parlamentu pirms tiek veiktas darbības. Un mūs informēt par eh, zināmos gadījumos un izmantosim šo atzinumu, lai pieprasītu no komisijas kā to norādīja Bratners kundze, lai pārskatītu iepriekšēju informāciju, pieprasīt e, konsultācijas atsevišķos gadījumos un, protams, palielināt parlamenta lomu e, deleģēto aktu jomā, kas ir visai strīdīgs jautājums, taču mums ir jāizmanto ik viens no šiem ziņojumiem, lai uzstātu uz parlamentu nostāju. Es domāju, ka tik tiešām ir vajadzīgās elastīgums, jo runājot par darbībām, kam ir paredzēts šis instruments, tās ir elastīgas pēc savas būtības, bet ar parlamentu kontroli eh, pēc būtības un informācija, vai tai ir jābūt zemākai, par ko var komisija lēmt cīdzamības gadījumos un par rakstisku procedūru. Pats, ja ir steidzam jāpieņem lēmums, bet tad, kad lēmums tiek pieņems, lai parlaments tiktu informēts ar rakstisku procedūru ar attiecīgajiem kor korespondentiem referentiem ar, ar, ar attiecīgajām personām. Bet es domāju, ka mēs varētu jau lemt eh, savlaicīgi un iepriekš par skaitļiem. Ņenski kundze ir lūgusi vārdu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu referenta kopīgajai regulai par visiem šiem instrumentiem. Es nākšu klajā ar priekšlikumu nākamajā nedēļā, ņemot vērā to, kādas ir vajadzības attiecībā uz visiem šiem instrumentiem. Jūs pavisam drīz saņemsiet šo dokumentu. Un, kad mēs runājam par ļoti nozīmīgām izmaiņām regulās, Es domāju, ka kopējā regulā būtu jāiekļauj tikai ļoti vienkārši un vispārēji noteikumi, kas līdzvērtīgi attiektos uz visiem instrumentiem. Es pagaidām nevaru nākt klajā ar plašākiem komentāriem, jo neesmu saņēmusi visus grozījumus, bet nākamnedēļ noteikti varēšu nākt klajā dažiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies! Kas attiec uz šiem abiem ziņojumam atgādināšu par darba grafiku. Tātad grozījums var iesniegt eh, finanšu instrumentu izveidu demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē. Tātad šim dokumentam grozījums var iesniegt. Vispirms jau viedokļu apmaiņa, balstoties uz rakstisku dokumentu, būs 21. martā. Tātad Kā jau referent teica, ziņojums būs nākamajā nedēļā. Termiņš 25. aprīlis. Esam paredzējuši budžeta komitejā balsot par atzinumu 31. maijā. AFET to pieņems jūnijā. Tas ir par desmito punktu darba kārtībā. Par 14. punktu darba kārtībā stabilitātes instrumenta izveida. Te Grafiks ir tāds pats. Jā, aptuveni tāds pats laika grafiks. Brantners kundze. Jā, tikai lai jūs informētu. Vakar mm, mēs <clears throat> vienojāmies eh, referents starpā par to, ka mēs vienosimies par pakotni. Tātad runa ir par kopīgu pakotni, un neviens nenoslēgs diskusijas pirms pārējiem. Priekšsēdētājs um, saka, es um, tik tiešām apbrīnoju uz koordinācijas spējas afetu komitejā. Tas ir piemērs arī budžetu komiteja. Liels paldies! Tā kā Ņenskī um, kundze ir izteikusies, tad es piedāvātu dot vārdu viņai arī tagad, lai viņa mūs informēt par 12. punktu paplašanāšanos, politikas pamatnostādes kritēriju un ēs strateģiskās intereses. Nadeži, jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Atzinums, ko esmu sagatavojis, ir par pašiniciatīvas ziņojumu, un zināmā mērā tas sasaucas ar manu darbu pie cita dokumenta, kas attiecas uz regulu, kas pārbauda e, pārvalda pirmsiestāšanās instru, instrumentu. Un e, detalizētāk es par šo jautājumu varēšu runāt nākamajā nedēļā, kad ir paredzēts izskatīt atzinumu. Atbildīgā komiteja visticamākais runās par paplašanāšanos plašākā mērogā, izskatot uh, gan līdzšinējās, gan nākotnes paplašanās politikas, gan institucionālo ietvaru, gan arī Kopenhāgenes kritērijus. Es esmu pievērsusies dažiem jautājumiem. Vispirms pirms iestiešanās um, instruments būs uh, finanšu pīlārs, kurā tiks iekļauti visi aspekti, kas ir saistīti ar iekšējo politiku un tematiskajiem jautājumiem. Mērķis ir nodrošināt to, lai dalību valstis un potenciālās, eh, lai kandidātu valstis un potenciālās kandidātu valstis būtu pilnībā sagatavojušās, aicinot viņus eh, pieņemt Eiropas Savienības stratēģijas savās nacionālajās prioritātēs. Tas paredz arī Eiropas Savienības vispārējās uh, vērtības, demokrātijas un tiesiskuma jomā, bet es vēlētos arī, lai šis dialogs uh, uzsvar liktu uz 2020. gada stratēģiju. Esmu ierosinājusi arī, lai paplašanāšanās uh, eh, politikas mērķos tiktu ņemti vērā nesenie notikumi, uh, Eiropas Savienības darba kārtībā, eh, strādājot arī pie fiskālās stabilitātes un ekonomiskās pārvaldības un sociālajiem un ekonomiskiem fondiem, kas, eh, kā arī mūsu prioritātes, kas attiecas uz maziem vidējiem uzņēmumiem un cīņu pret eh, bezdarbu, tātad visiem tiem pasākumiem, kas vērsti uz konkurētspējas paplašināšanu, palielināšanu un izaugsmas veicināšanu. Mūs interesē nodrošināt konsekvenci paplašanāšanās politikā ar Eiropas Savienības iekšējo politiku, vienmēr radot uh, budžeta sinerģijas ar citiem, uh, citām finanšu plūsmām, kuras saņem uh, šīs te saņēmēja valstis. Esmu pievērsusies arī tam, kā pamatot un efektīvi izmantot fondus, balstoties uz pašreizējo finanšu regulu. Uh, mēs redzam, ka parādās jauni svarīgi eh, noteikumi, kā piemēram kondicionalitāte, eh, atklātības pasākumi, kuriem vajadzētu veicināt eh, saņēmēju administratīvo kapacitāšu palielināšanu, kas attiecas uz nākamo finanšu ietvaru, tad te ir paredzēts papl, palielināt līdzekļus par 7,5 3% eh, salīdzinot ar iepriekšējo septiņu gadu periodu. Runa ir par IPE un eh, šie, eh, šī situācija izriet no galvenokārt status quo. Mums ir jānodrošina līdzsvars starp uh, progresu un pirms iestāšanās kritēriju izpildīšanu, vienlaikus atbalstot sociālo un ekonomisko attīstību saņēmēju valstīs. Daudz pievien... Pirms iestāšanās valstu skaits ir samazinājies līdz astoņām šobrīd. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, Jernam Fērmam. Paldies priekšsēdētājiem. Mans grup, mana grupa ir ēna referents šajā jautājumā, un es vispirms vēlētos pateikties Ņēnskas kundzei par vērtīgajiem ieteikumiem. Man tomēr būtu daži komentāri par šo jautājumu, um, kas saistīts ar sinerģijām starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Nu, te mēs varam atsaukties uz pētījumu, kur uzklausījām šorīt. Es domāju, tas attiecināms arī uz. Uh, Rietumbalkāniem un citām valstīm, kas ir kandidātu valstis. Es domāju, ka mums ir nepieciešama ne tikai koordinācija starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību, bet arī starp citiem spēlētājiem - Pasaules banka, Eiropas investīcija banka un citas eh, institūcijas. Es domāju, ka to vajadzētu papildināt, skaidrojot. Otrs punkts, kur jūs pieminējāt, eh, proti, kā mēs eh, kāda ir mūsu pieeja, eh, sektorālai pieeja, eh, tīri tehniskajai pieeja. Te man nav nekādu iebildumu, bet es domāju, ka mums ir tāda kā tendence attīstīt dažādas nacionālās sistēmas papildus jau esošajām Eiropas Savienības sistēmām, un tas, protams, tikai visu sarežģīja un palielina arī birokrātisko slogu, piešķirot šos līdzekļus. To vajadzētu arī novērst. Tālāk, kas attiecas uz publiskajām finansēm, es pilnībā piekrītu, mums ir nepieciešams labs publiskās finanses eh, pirms iestiešanās valstīs, bet es domāju, ka mums būtu jāprecizē, ko mēs domājam par paaugstinātu Eiropas Savienības uzsvaru uz Eiropas Savienības pārvaldību. Es nedomāju, ka mums būtu uh, Um, kandidātu valstīm jāuzspiež savs modelis, kas ir smagi kritizēts jau Eiropas Savienības iekšienē. Tāpēc es domāju, te būtu jāprecizē, ko mēs ar to domājam. Un visbeidzot, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi pateikt to, ka iestāšanās Eiropas Savienībā nenozīmē tikai uh, nacionālo politiku, nacionālo ekonomiku, valdības un tā tālāk un tā joprojām ir svarīgi saprast, ka runa ir par procesu, kas attiec uz visu sabiedrību, pilsonisko sabiedrību, sociālajiem, par, sociālajiem partneriem, darba tirgū. Mums bieži vien ir tāda kā tendence aizmirst par to, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un tas būtu jāiekļauj arī šajā ziņojumā. Tāpat arī mums ir bijuši pilotu projekti un sagatavošanās pasākumi Rietumu Balkānos, piemēram, atjaunojot kultūras mantojumu. Un runa nav par uh, nopostīto baznīcu vai mošeju uh, atjaunošanu, bet runa ir par samierināšanās procedūru, lai cilvēki ar dažādu uh, reliģisko un kultūras izcēlesmi varētu satikties. Tas ir ļoti nozīmīgi. Šo finansējumu neizslēdz IPA. Uh, bet tas nav arī uh, precizēts. Es domāju, ka tas būtu nozīmīgi. Tātad jautājumi, kas saistīti ar pilsonisko sabiedrību, sociālajiem partneriem, uh, vietējo pārvaldu, kas arī būtu jāiekļauj. Bet citādi es domāju, ka Ņēnskas kundze ziņojums ir, atzinums ir lielisks. Paldies! Ģēran, paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nādežda vēlaties atbildēt? Nē, es um, gribēju pateikties farmakungam par ieteikumiem, un es domāju, ka mēs atradīsim pareizo tekstu un priekšlikumu, kas būtu nozīmīgs atbalsts mūsu atzinumam. Es vēlos pateikties viņam un pieņemt zināšanai, ko viņš ir eh, sacījis. Paldies, referents kundze, tādā gadījumā atgādinu ka šim eh, ziņojumam grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. aprīlis, atzinuma projekts tiks balsots budžeta komitē 10. maijā, lai varētu uh, noturēt 31. maijā uh, ņem, ņemt vērā komisijas balsojumu un balsot plenārsēdē jūnijā. Bet turpinām mēs runāt par kaimiņa attiecībām, kas ir devītais punkts, referents ir Kozlovska kungs un referenta, referenta kungs dodu jums vārdu. Paldies priekšsēdētājiem! Instrumentu sociālai partnerstva. Par kaimiņa attiecībām runājot. Pašreizējais instruments ir uzskatīts par efektīvu, bet um, pārskatīšanas un publisko konsultāciju laikā mūsu uzmanība tika vērsta uz vairākiem elementiem, kas būtu jāuzlabo. Tādējādi kaimiņu attiecību politikai būtu jābūt paredzētai, lai varētu veicināt demokrātiju, brīvību, cilvēktiesības, kā to nosaka līguma 8. pants. Šī politika ir investīcija Eiropas Savienības vērtībās, jo instruments attiecas uz 16 valstīm ārpus Eiropas Savienības kas tās atrodas sešas um, pie austrumu un desmit pie Eiropas Savienības dienvidu robežām un tas ir būtiski, lai varētu veicināt šo valstu demokratizāciju, jo tādējādi kaimiņa attiecība politikas paredz padziļinātu integrāciju ekonomiskā, politiskā ziņā un demokratisko reformu veicināšanu, kas būtu efektīvas. Pēc eh, dažādiem pie E, priekšlikumiem tika piedāvāts, e, piedāvāta more for more, jeb vairāk par vairāk pieeja. Ten proces około 18 miesięcy. Komisija ir piedāvājusi arī samazināt programmēšanas periodu, jo šobrīd šis periods ir aptuveni e, pusotru gadu ilgs, un tur ir vajadzīga ļoti mm, komplicēta dokumentācija. Komisija piedāvā arī Eh, padziļinātu harmonizēšanu un eh, horizontālu elementu ieviešanu. Mūsu priekšlikums eh, nozīmē padziļināt sadarbību starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, kā arī sadarbību ar citiem sponsoriem, piemēram, apvienotiem nācijām vai Eiropas investīciju banku. šajā eh, darba periodā mēs runājam par eh, intervences metodēm un nerunājam par konkrētām summām, kuras tiks apspriestas vēlāk. Tāpēc komisijas priekšlikums ir jāuzskata par budžeta projektu, par uh, Eh, priekšprojektu. Un tiek piedāvāts par 23% palielināt eh, summu pašreiz ir instrumentam paredzētājam, kas ir 13 miljārdi, kurus vajadzētu palielināt līdz 16 miljārdiem. Un visbeidzot, gribētu eh, vērst uzmanību uz programmu Erasmus visiem. Nacionālajiem projektiem piešķirt tās summas ir jānosaka pēc skaidriem kritērijiem. Piemēram, gan attiecībā uz demokrātiju cilvēktiesībām, vai ņemot vērā tās grūtības, ar kurām valsts saskaras. Kopumā es gribētu sacīt, ka komisijas eh, priekšlikums ir iecerēts pareizā virzienā un paredz Eh, eh, iekļaut eh, budžeta komitejas novembrī publicēto. Tāpat arī gribu ziņot, ka sagatavojot atzinumu ar ēnu referentiem, ka vēlos sirsnīgi viņiem pateikties par atbalstu. Esmu par principu morformūru, taču domāju, ka ir precīzāk jānosaka kritērija, kas tiek piemērota. Tāpat arī es domāju, ka ir skaidrāk jācaucas uz eh, reģionālo dimensiju instrumentu ietvaros. Treškārt, domāju, ka ir jāpasvītro demokrātijas kā pamatprincipa loma attiecībās starp Eiropas Savienību un partnervalstīm, kā arī Krieviju. Un gribētu, lai tiktu izcelta saikne starp tiem principiem, kas pārvalda Eiropas Savienības iekšējās un ārējās politikas, ar principiem, kas ir paredzēti Eiropas, Eiropa 2020 ietvaros. Es domāju arī, ka ir jāveicina ikviena darbība, kas uzlabo finansējumu izmantošanas apskatāmību un efektivitāti, un šajā sakarā ir vairāk jāizmanto iespējas, kas ir saistītas ar sadarbību, piemēram, ar Eiropas investīciju banku vai citiem starptautiskiem vai Eiropas fondiem, kas varētu uzlabot eh, sinerģiju. Tāpat ir jāpasvītro eh, nepieciešamība veicināt energoefektivitāti un eh, mazo vidējo uzņēmumu darba veicināšanu. Un jāpasvītro to, cik šis instruments ir svarīgs, lai varētu īstenot reģionālos un makroreģionālos pasākumus, piemēram, Donavas stratēģiju. Tāpat arī gribu pasvītrot Eiropas parlamenta lomu e, projektus programmējot un īstenojot. Gadījumā, ja Eiropas Savienība gribētu pārtraukt savu palīdzību, noslēgumā Ceru, ka mēs varēsim panākt pašu kompromisu un vēlos pateikties par uzmanību. Paldies, referent, un tagad Jorans Ferms grib izteikties. Jā, esmu ēnu referents šajā ziņojumā, gribu pateikties Kozlovska kungam, mums bija lieliska sadarbība starp ēdu referentiem, un viņš ņēma vērā lielāko daļu mūsu ieteikumu. Šis ziņojums ir cieši saistīts ar. Uh, atzinumu, ko es sagatavoju par um, politikas pārskatu šim periodam, tāpēc es nedomāju, ka mums būtu kādas problēmas. Bet tagad daži komentāri. Pirmkārt par Eiropas demokrātijas fondu. Ļoti svarīgi ir koordinēt uh, šo un muņisa ziņojumu par demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, jo abi uh, min eh, sarežģītās attiecības ar jauno demokrātijas fondu, un mums vajadzētu saskaņot šajā un muņisas ziņojumā sacīto 19. punktā par plūsmām. Notiek runas par finanšu instrumenta ģenerēto fondu izmantošanu. Referents nav iesniedz grozījumu, un es domāju, ka mums vajadzētu to mm, skatīt, jo šis jautājums ir visai strīdīgs šajā periodā. Tāds ir bijis, un tāds varētu palikt arī nākotnē. Mums vajadzētu kaut ko iesniegt šajā sakarā. Treškārt, un arī e, šis pats komentārs bija paredzēts Nejinskas kundzei par IPA. Mums vajadzētu atbalstīt mērķi un ieviest pilsoniskās sabiedrības sociālo partneru kultūras mantojuma jēdzienu, jo e, tas ir svarīgi ne tikai iestājas valstīs, bet arī kaimiņa attiecību valstīs. Un visbeidzot, esmu gandarīts, ka referents ir piedāvājis to, lai makroreģionāla stratēģija tiktu finansēta ar kaimiņa attiecību politiku. Es domāju, ka mums vajadzētu skatīt formulējumu šeit, kas varētu būt spēcīgāks nekā vienkārši vēlējuma izteiksme izmantota. Taču kopumā priekšlikums ir labs. Paldies, Jeran. Karla Guntlūdu. Pavisam īsi priekšsēdētāji es, mūsu atbildīgais cilvēks, diemžēl, nav ieradies šodien. Cik es esmu iepazinies ar šo priekšlikumu, manuprāt, tas ir um, diezgan labs, un es vēlētos atsaukties to, ko Jērans nu pat pieminēja par makro reģionālajām stratēģijām. Makro reģionālā stratēģija Baltijas jūrai ir pirmā, pie kuras mēs esam strādājuši. Tas ir tāds kā pilotprojekts, un izaicinājums ir panākt finansējumu un uh, šīs programmas ir finansēts no Interreg programmas un tagad pietrūks finansējumu nākamajam plānošanas periodam. Mums ir jācenšas rast ilgspējīgu risinājumu un nepieciešama arī ilgtermiņa vīzija par to, kā tas varētu nā, nākotnē darboties. To noteikti var panākt, un es piekrītu arī Jēranam par uh, kontekstu, kurā mēs par to varētu vienoties. Ņemot vērā arī to, ka daudzas makroekonomiskās stratēģijas sasaistās ar kaimiņu attiecību politiku, jo Krievijai te ir liela uh, loma. Un mums ir jādara viss iespējamais, lai eh, programmas, kas attiecas uz eh, tātad darbību ārpus Eiropas Savienības, saņemtu pietiekam eh, finansējumu. Es noteikti varētu nākt klajā arī ar pozitīviem grozījumiem, bet man šķiet, ka šis ir labs izējas punkts. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, cienījamais kolēģi! Brātners kundze, es atvainojos, jūs nu pieteicāties pirms tam. Jā, paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Mēs domājam. Uh, ka ir lieliski tas, ka tiek piedāvāts palielināt budžetu. Mēs zinām, ka uh, prasības ir diezgan liels, kas attiecas uz pilsonisko sabiedrību, tad mēs pilnībā atbalstām Fermkunga teikto. To mēs e, esam secinājuši arī no notikuma attīstības Ziemeļāfrikā, mums, ka mums ir ciešāk jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību ne tikai uh, Eh, projektu fāzē, bet arī sagatavošanas fāzē, uzraudzības fāzē, pēc tam un tā tālāk un tā joprojām. Tātad šie aspekti ir jāintegrē, mums ir jā, jāuzsver šie cilvēki ne, ne tikai kā saņēmēji, bet kā arī iesaistītās puses. Tālāk, kas attiec uz šo more for more, ir vairāk par vairāk. Kā uh, tagad precizēt šo diezgan vispārējo pieeju? Mēs neesam joprojām īsti pārliecināti par to, ka praksē tas varētu darboties. Jo šobrīd, mūsuprāt, tas viss vēl joprojām ir diezgan abstrakti, mums ir jāprecizē šī pieeja, lai tā darbotos. Mēs jau redzam, piemēram, Ēģiptes gadījumā, ka ir grūti to īstenot, jo no vienas puses mēs vēlamies eh, sniegt atbalstu pārējais procesam, bet uh, valdība, jeb militāristi nav nu, tie labākie partneri, tāpēc mēs saskaramies ar patiesu dilemmu, un te ir diezgan daudz pelēkās zonas, ir neskaidrību. Tālāk, mūsuprāt, komisijas priekšlikumā nav pietiekami daudz uzmanības pievērsts uh, konfliktiem, un kad mēs strādājam pie samierināšanās, tad ir skaidrs, ka būtu labi, ja mēs varētu izmantot uh, šo kaimiņu attiecības instrumentu. Protams, ka runa ir par saniem konfliktiem, konfliktiem, kas ilgst jau zinām laiku, un mums būtu jāstrādā vairāk pie prevencijas, izmantojot IMPA un ne tikai stabilitātes instrumentu. Paldies! Paldies, Brantnērs kundzei. Referent, vai jūs vēlētos atbildēt? Chciałbym podziękować za te komentarze i uwagi. Jā, es vēlētos vispirms pateikties kolēģiem par komentāriem. Runa ir par dažu kritēriju uzlabošanu un lielāku atklātību. Bet jāsaka pavisam skaidri, ka tas vienmēr ir saistīts ar, zinām, subjektīvu aspektu. Es tomēr vēlētos teikt, ka sadarbība līdz šim ir devusi augus, un mums izdosies noteikti panākt lielu uh, konsensus un pieņem šo atzinumu. Paldies! Paldies! Esam pavirzījusies uz priekšu darba kārtībā, atlicis vairs tikai viens punkts šā rīta. Uh, darba kārtībā, proti Giovanni Lavijas eh, ziņojums par tiešiem maksājumiem lauksaimniekiem. Visi koordinātori nav zālē, bet uh, es vēlētos vērsties arī pie asistentiem. Mums izdotos um, iegūt laiku, ja mēs noturētu koordinātoru sanāksmi, jo tādējādi mēs iegūtu laiku Un otrkārt, mēs varētu izmantot arī tulkojumu pakalpojums. Un treškārt, eh, tie, kam svarīgi ir arī eh, pusdienu pauze, varētu iegūt lielāku pusdienu pārtraukumu. Tātad Giovanni Lavija mūs iepazīstinās ar tiešiem maksājumiem lauksaimniekiem. Grazie. Grazie, prezidente. E... Eh, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Con il disallineamento temporale che esiste tra il regolamento. Šis jautājums ir cieši saistīts ar izmaiņām laika grafikā attiecībā uz pašu resursiem jauno daudzgadu finanšu schēmu. Visi kolēģi noteikti zina, ka tiešus maksājumus regulē regula par kopīgo lauksainicības politiku. Tas attiecas līdz 2012. gada beigām. lai tiešie maksājumi tiktu nodrošināti arī 2013. gadā. proti maksājumi, kas attiec uz jauno daudzgadu finanšu schēmu, tad ir nepieciešams uh, jaunas normas. Ir komisijas priešlikums, kuru lauksaimniecības komiteja tagad pēta, un tas uh, vēlas saglabāt pašreizējo situāciju. Tādējādi tiks samazinātas prēmijas pat 5% un 15% apmērā. Tas ir starp 5000 un 300 tūkstošiem eiro. Un attiecībā uz tām summām, kas pārsniedz 300 tūkstoši, ir vēl jāpalūkojas daudz sīkāk. Tas neatiecas uz uh, Eiropas Savienības attālinātākajiem rajoniem reģioniem, kā arī salām. Ir arī atšķirības attiecībā uz jaunajām dalību valstīm, tas ir saistīts ar pielāgošanās procesu par vienotajām prēmijām, kas attiecās 2012. gadu lauksaimniecības komitejas priekšlikums pārēdz paturēt jau esošo sistēmu arī 2013. gadam, saglabājot budžeta disciplīnu. Tas nozīmē, ka mums ir jāpatur visi šie izdevumi. Paldies! Paldies, jautājumam ir jāsako, un tas attiec uz lauksaimniecības budžetu ir nozīmīgi. Kolēģi, tā kā jums ir vārds, un jūs esat tik daļrunīgs, vai jūs vēlētos, tā kā mums ir mazliet laika, un kamēr es sagaidu atbildu par koordinatoriem, runāt par triloga mandāta punktiem, apzinoties, ka šo tematu mēs skatīsim pēcpusdienā ar komisāru Levandovski attiecībā uz uh, eh, maksājuma saistībām. Vai jūs vēlaties runāt tagad vai uh, pēcpusdienām? Priekšsēdētāji. debates ir saistītas ļoti skaidri ar, ar um, tām, kas notiks pēcpusdienā. Un, um, e, Atkarībā no tā, ko pateiks komisārs Levandovskis, no tā arī debats varēs e, turpināties un attīstīties. E, runājot par um, šo jautājumu mums ir vajadzīga cieša sadarbība ar citām institūcijām, lai varētu sekot tam, kā attīstās um, šie kredīti, jo viens no tematiem, par ko mums ir jārunā, pie kur jāstrādā 2013. gada budžetam, ir šis te kalendārs mērķiem ir sagatavots, un mēs varētu par eventuāli runāt tagad, jo uh, būtu runa par jau izmantotu pagājušajā gadā procedūru, lai varētu iepriekšēji izvērtēt procedūras attiecībā uz pilotu projektu, kas tiks skatītas visās kompetentajās komitejās, tā skaitā budžeta komitejā. Un, ja jūs vēlaties, pirms nāk Pirms to skata komisija izvērtējumu, lai varētu veikt šo projektu veicamības izpēti. Un tādā gadījumā līdz maija beigām mums vajadzētu uzklausīt visu speciālo komiteju nostājas, lai nosūtītu komisijai vēlāk, kas lemtu par šo projektu e, īstenošanu, kas ir prezentēta kā pilotu projektu, un pēc vasaras tad mēs varēsim procedūru turpināt. Ar priekšlikumu paketi, kas tiks iesniegts izskatīšanai Eiropas parlamentā. Un par samierināšanos runājot, mēs to uh, tad varēsim veikt ar padomu, man šo, cita šobrīd nekā nav ko sacīt. Un gaidīsim, kā attīstīsies jautājums saistībā ar maksājumiem, ar izdevumiem, paredzējumiem esošiem gadam. Es, eh, protams, šai sakarā gaidu komisāru izklāstu. Paldies, kolēģi! Mēs pie tā atgriezīsimies pēc pusdienām. un gribēju tagad eh, jautāt Jēranam, bet viņš man ir uzgriezis muguru. Jēran, gribēju runāt ar tevi. Mēs esam apsteiguši mm, laiku un es eh, no zaļajiem un no tautas partijas gribu sagaidīt uh, vai iespējams sasaukt koordinatorus tagad, vai tu varētu prezentēt mums 17. punktu tagad. Tas ir paredzēts uz pēcpusdienu. Mums tas jādara pēcpusdienā, jo būs atsevišķi viesi no citām institūcijām. Tā jau arī es domāju. Par citiem pēcpusdienas punktiem, diemžēl runājot, Grēļģī kundzes nav klāt un mēs nevaram nekur pavirzīties tālāk. Vai par koordinatoriem ir kādu ziņu? Ziņu nav tādā gadījumā. Sidonija. Ziņas ir tādas, ka Salvadoram ir jādodas intervija, viņu nevar sazvanīt. Esmu klāts līdz brīdim, kad viņš atnāk tad vēl tikai zaļie, bet eh, ar zaļajiem nevajadzētu neko mainīt bez nekādas atbildes no viņiem. Tad vislabākais ir pieturēties pie paredzētā. Tagad mēs sanāksim beidzam, ejam pusdienās ātrāk. Vai mums ir vesela stunda vajadzīga koordinatoriem, vai mēs nevaram sanākt kopā 2.30? Jā, tieši tā 2.30, tāpēc, ka dažiem mums ir pusdienas un debates par e, budžetu blakus telpā, kas iespējams, jā, es domāju, ka tas ir kulturāls progress, ja e, zviedri veltī mazliet vairāk laika e, pusdienām. Un šajā sakarā, tā kā mums būs īsta koordinatora sanāksme, tad tā arī rīkosimies. To norādu visiem klātesošajiem, ka mēs tiekamies pulksten 14.30, kad būs pusstunda, ne vairāk jo komisārs ierodas pulksten trijos sēdi. Tagad beidzam, 14.30 koordinatori, 15. budžeta komitejas deputāti, un mēs tiekamies aizslēgtām eh, durvīm no 15. līdz 16. sēdi beidzam.